Naja. Oh, I think we can start. Domāju, ka varam sākt ar nelielu nokavēšanos. Eh. Bet, nu, sirsnīgi visus eh, sveicinu mūsu šīdienas eh, sanāksmē. Mm, darba kārtība pieņemam, ja nav nekādu iebilšu, laikam arī nav. Nu, un, ja nav kādu iebilšu, tad arī 28. māja protokola aicinu apstiprināt neredz nekādu pretenziju. Priekšstādātāja paziņojuma nekādu nav, un tā līdz ar to nonākam līdz pie 4. debakāties punkta. Un sirsnīgs veids Manuel Fernandes mūsu vidū, kas ir referents par 16. Uh, gada budžetu, budžeta komitejā. Un sirsnīgs veicam jūs šeit, mūsu uh, komitejā, jā, nu, arī laiks ir tās teicams, jā, un visi esam acīgi ieradušies. Nu, tāds no mums ir bijusi ļoti laba strādābības te abām komitejām. Un ir svarīgi, lai parlamentā prioritātes attiecībā uz budžetu arī padomu nopietni uztver no savas puses. Un ne tikai, bet arī transporta jomā. Un te mums jāvienojas par tām kopējām līnijām. Norādīšu arī uz to, ka EPSI um, Tātad eh, secinājuma attiecībā 16. gada budžeta arī jāizteno. Nu, lūdzu, Fernandes kungu īsti mums, mums iepazīstināt par eh, budžeta procedūru un patreizējo eh, tātad sarunu stāvokli. Fernandes kungs, lūdzu. Paldies, es atvainojos par šo nelielo kavēšanos, tas bija transporta dēļ, bet nu ne šīs komitejas vainas dēļ, jo kavējās man lidmašīna. Mēs jau esam apstiprinājuši savas prioritātes attiecībā uz vadlīnijām. Gribu atgādināt, ka mēs runājam par trīs E - nodarbinātību uzņēmumiem, tātad angļu valodā šāds saīsinājums - nodarbinātību uzņēmumi un tas nozīmē iekšējā un ārējā solidaritāte. Nedrīkstam aizmirst to, kas notiek šobrīd Eiropas Savienībā un tāpat arī, protams, arī drošība. Tātad šīs prioritātes tām ir savas un konkrētas sekas un ietekme uz uh, šīm vadlīnijām, kuras uh, var palīdzēt ietekmēt radīt darba vietas un arī Eiropas Savienībā mums ir daudz uh, projektu saistībā ar šiem jautājumiem. Runājot par principiem par saistību ievērošanu, un tas attiec uz visām iestādēm, institūcijām un Un nu, tas ir arī tāds tieši uh, komentārs attiecībā uz pārējo uh, padomi. Un, kad mēs runājam par uh, saistību ievērošanu, tad tas nozīmē, ka ir jāievēro, piemēram, maksājums. Maksājumiem ir tīriet no apropriācijām. Un runājot par maksājumiem, problemātiskiem maksājumiem, jā, labi ir rēķini, tiek maksāts vietējās varas iestādēs, uzņēmumiem, Tāpat šajā kontekstā jārunā par uzticamību, un tas tik tiešām ir apkaunojoši, ka padome neparedz pietiekams līdzekļus, lai varētu pildīt savus, savus izteikumus, deklarācijas un īpaši tās saistības, kas jau ir apstiprinātas. Tāpat runājot par šo saistību ievērošanu, jāskatās arī daudz gadu finanšu plānu kontekstā, kur ir paredzēta zināma elastība un ir eh, elastības instrumenti, bet eh, pastāv arī tāda globālā rezerve, kur varēs izmantot sākot no 16. gada, sākot ar EFSI. Eh, un tāpat ar līdzekļu, vai drīzāk teiksim saistības, saistību apropriācijas no iepriekšējiem gadiem. kas ir paredzēts šai globālajai rezervē un ko varēs attiecīgi izmantot dažādām politiskām prioritātēm un tīpaši uh, izaugsmai un darba vietām. Un mēs uh, vēlamies izmantot šo elastību un pateicoties arī tai apņēmībai, saistībām, kas ir paustas daudzgad finanšu plānā, pateicoties tam arī esam piekāpušies, pieņēmuši samazinājumu daudzgad finanšu plānā, līdzinot ar 2007.13. gada periodu. Protams, ka šobrīd mūsu budžeta diskusijās būs jautājums par to saistību, integrēšanu, kuras ir uzņemtas saistībā ar FC projektu plānu, tāpat arī Connecting Europe Facility. Un es gribētu pateikties abiem līdzreferentiem, kas ar savām sarunām un darbu palīdzēja panākt esošo rezultātu, bet mūsu darbs vēl nav beidzies, tāpēc, ka mēs saglabājam savu mēģi, kā es jau teicu vairākas reizes. Un tas ir pēc iespējas minimizēt ietekmi uz apvārsni 2020 un Connecting Europe Facility. Un kāpēc? Tāpēc, ka šis uh, garantija fonds, kā jau to nosaka attiecīgā regula, ir paredzētas uh, konkrēts budžeta procedūras un būs nepieciešama šī uh, komiteja lai redzētu, kā uz priekšu virzīties, pildot šos mērķus un samazinot ietekmi uz Connecting Europe Facility. Runājot par laika grafiku, gribu atgādināt 27. Eh, maijā komisija nākusi klajā ar savu priekšlikumu, budžeta priekšlikumu, un uh, tur vēl darbs nav pabeigts, padome tagad veiks savu lasījumu un pēc tam parlaments izskatīs to, bet uh, mums uh, šobrīd ir mandāts attiecībā uz uh, budžetu un mūsu prioritātēm tajā attiecībā uz šīm maržām rezervēm. Nu, mums ir 200 miljoni, kas varētu runāt, radīt zināmas problēmas pilotu projektiem, sagatavošanās projektiem, bet 3. septembris, tas ir laika termiņš kad iesniedz eh, grozījums eh, deputātu budžeta komiteja attiecībā uz eh, un plenārsēdē mēs balsos, balsosim par mandātu, bet 22. decembris, <laughs> septembris, tālāk 28. 30. septembris mēs balsojam par grozījumiem budžetā, 12. 13. oktobris mēs balsojam par rezolūciju, 28. oktobris balsojam plenārsēdē un 29. oktobrī līdz 18. novembrim uh, izskatīsim. Uh, rezultātu. Un, kā jau es teicu, eh, komisijas budžeta projektā nav vēl panākt vienošanās par EFSI un tiks veikti pielāgojumi, korekcijas, būs eh, grozījuma vēstule, bet attiecībā uz eh, šīm programmām esam paņā, sasnieguši 43,7% palielinājumu Connecting Europe Facility. Uh, bet nav vēl izvērtēts, uh, kāda būs ietekme tam samazinājumam, kas uh, būs uh, FC. 37,9% ir palielinājums transportam saistību apreciācijām, samalīdzot ar 15. gadu, es runāju par uh, budžetkampējas uh, cipariem un uh, 18% maksājumu palielinājums. Attiecībā uz aģentūrām. Uh, Nu, mums ir tāda vispārīga pieeja un 5% eh, samazinājums ir paredzēts, kas ir eh, vienāds visām aģentūrām. Piemēram, es te runāju par eh, visām aģentūrām. EASA, piemēram, tātad aviācijas drošības aģentūra tur arī ir neliels sali, sali, samazinājums 0,8% ir palielinājums. 0,2% jūras drošības aģentūrai un, piemēram, Eiropas dzelzceļa aģentūrai arī ir neliels palielinājums 0,5%. Kā jau es teicu, mums ir tāda marža, viens viens eh, pozīcijā, kas ir tāda neliela marža, 100 miljonu, un es gribētu atgādināt, ka mēs te runājam par budžeta projektu, un pēc lasījuma padomē, tātad mēs attiecīgi izteiksim savus grozījumus. Es katrā ziņā esmu šeit, lai jūs uzklausītu, lai ņemtu vērā, kāda ir jūsu komitejas mērķi saistībā arī ar vadlīnijām, ko es minēju, un centīsimies darīt labāko iespējamo, tātad, lai būtu pēc iespējas labāks budžets, un es pateicos jums par šo iespēju. Paldies! Jā, ja, wir bedanken uns natürlich. Un, protams, arī no mūsu puses liels paldies jums par šo informāciju, iepazīstināt mūsu lietu stāvokli, un, nu, varam uzsākt diskusijas, bet. Uh, Pirms eh, dod iespēju izteikties eh, mūsu komitejas budžeta eh, speciālistam vēlos sirsnīgi sveikt šeit 15 studentu grupu no Parīzes mūsu vidū. Tātad Karina Madēlē ir uzaicināts administrācijas skolas students šeit un sirsnīgi sveicu jūs mūsu vidū šodien. Un tagad došu vārdu kolēģim Massimiliānu Salīni. Lūdzu. Jā, paldies. Nu, var man saukt par Massimu arī nav nekāda vaina nu Massimiliānu. Begadās jā, paldies Fernandes kungam. Paldies, eh, ka mums tā lakoniski, bet eh, visaptroši iepazīstināt mums ar visu to darba metodu, ar um, aktuālo stāvokli un um, prioritātiem šajā tik kompleksajā jautājumā. Būtiet, alaži ir uh, sarežģīta lieta. Ir daudz eh, šķēpu tiek lausta alažiņu, jo sevišķi mūsu kompetencija esošajā jomā situācija ir sarežģīta. Mēs tiešām esam norūpējušies, un eh, sarunās tas arī skaidri uzrādās. FSI un eh, Connecting Europe iedarbība, lūk, tas ir aspekts, kas mums krietni uztrauc. Junker um, plāns um, ehm, kaut galā ir novitāte, mēs nezinām, kāds īstenosies un kā tas uh, atspūgļosies uz mūsu jomu un uz investīcijām mūsu jomā. Tas vēl kāds jautājums. Un tas klasisks piemērs transporta komitejā ir uh, investīcijas, kas uh, izskatās mazāk atraktīvas, uh, pievilcīgas privāto investoru acīs. Un mēs domājam, ka šis jaunais formāts FC kontekstā investīciju finansēšanai varētu izrādīties tieši šāds. Un ka līdz ar to mēs nonāksim pie scenārija, kur eh, investīcijas dzelzceļos eh, vai, piemēram, iekšzemes ūdens ceļos, kas mm, joprojām, diemžēl, ir mazāk eh, pievilcīgas jomas investoriem, tātad, ka tieši šajās jomās situācija pasliktināsies. Un līdz ar to man ir jautājums par elastīgumu, par um, manevrēšanas iespējām, par skaidrību galbeigās, kādas uh, proporcionāls manšas mēs varam tad atgūt no investīcijām, jo nedrīkst pieļaut, ka jaunā situācija negatīvi ietekmē investīciju vidi. Nu, man ir dažādi citi elementi padomā, protams, kas mums izraisa bažas, bet nu, tos es varbūt atstāšu citā reizē, un galu galā mēs varam arī divpusē par to padiskutēt. Bet īstumā vēlos atzīmēt, ka jūs pats pieminējāt. Ja? to, cik eh, svarīgi mums ir uzlabot sadarbību ar aģentūrām. Mēs jau ņemot vērā, eh, mēs jau šo darbu pie 4. dzelzceļu pakotnes. Tiešām ceram, ka individuālās eh, atsevišķās valsts aģentūras uzlabos sadarbību ar ERA, lai kopējiem spēkiem tiešām šī sistēma strādātu. Vēl vēlos pieminēt arī Single European Sky, vienu to debešu iniciatīvu kas ir svarīgi gan, lai uzlabotu uzņēmējdarbības līdzi, gan arī, lai uzlabotu pilsoņu tiesības un, un iespējas. Tāpat arī um, Transeiropas tīklu, TNT, arī tas ir svarīgs aspekts. Protams, daļai, lai uzlabotu kopējo Eiropas transporta struktūru un um, uzlabotu uh, saslēgumus, bet uh, tas vienlaiks kāpo arī kā stimulus dalībvalstu ekonomikām, tautsēmniecībām. Un varbūt tiešām būtu vairāk jāizceļ tas, uh, uh kāda ir sākņdēšanas ar transporta attīstību, infrastruktūras attīstību no vienas puses un ekonomikas izaugsmu no otras puses. Un, um, ceram, ka šajā jomā tiešām situācija uzlabosies. Jādomā arī par to, kā pilsoņi augās uz uh, transporta jomu Eiropā. Aizvien vairāk cilvēku mītas pilsētās un jāskatās, vai tas ir ilgspējīgi, un transporta viedokļa raugoties. Un kā FC saslēdzas ar apvāršanu 2020 arī svarīgs jautājums. Paldies! Eh, tagad vārds eh, Georgam Pīrīnskim. Uh, thank you, Chairman. Paldies! Eh. Un cienījamais referenta kungs, dāmas un kungi, kolēģi. Lēmēr var piekrist jūs pēdējai teicai, proti, ka transporta jomā un mobilitātes jomā. Investīcijas ir vitāli nepieciešams, tie ir svarīgi aspekti, domājot par um, efektīvas 16. gada budžetu. Nu, tādēļ ārkārtīgi pozitīvi vērtēju šo iespēju jums uh, dalīties mūsu nu, iespējos, mūsu idejās, mūsu prioritātēs. Iesākumā būtu jāatzīmē, ka šis pats um, šī teica, mobilitāte un transports um, paredz uh, nepieciešamību uzlabot eh, gan maksājumus, gan apropriā, apropriācijas saistībā ar 15. gadu šajā jomā, bet eh, nešaubos, ka pats eh, arī būs, būsit piefiksējis, ka šajā sadaļā ir pozīcijas, kur gan saistības, gan, gan, tātad, gan apropriācijas, gan maksājumi ir samazināti. 16. gadam tiešām ir mazāk apropriācija, bet ne jomā salīdzāmā ar saistībām 15. gadam. Un tiešai, protams, es atcaucos uz Connecting Europe instrumentu un uh, transporta infra infrastruktūru kopumā. Es zinu, ka te varbūt pie vainas ir daudzgadējās uh, programmas un uh, nereti saistības un maksājumi tiek uh, sadalīti par diviem vai vairākiem gadiem, bet uh, mums jābūt modriem, ja vēlties, uh, varbūt status būtu jāpagriež. Nerīkstam par zēmu vērtēt šādu precedentu iespēju, ka arī nākotnē. Ja Um, varētu atkārtoties šāds negatīvs precedents, proti, ka pietrūks naudas maksājumiem, saistībām, kuras uh, varēs stāties spēkā perioda beigās. Un par Connecting Europe instrumentu, iemērām paaugstinātas, um, paaugstinātas saistību apjomu, nedaudz samazināt maksājumu apjomu, kā ir to ierosina komisija, bet uh, kā mēs arī saņem pēc uh, FC regulas eh, pieņemšanas regula komisija varētu nedaudz pamainīt eh, arī budžeta projektu, lai eh, atspūgļot pārnesi no, no FC uz, uz transporta budžetu. Un šai sakarā vajadzētu skaidri uzsvērt, ka visas apropriācijas no budžeta FC garantija fonda izveidē tiks autorizētas parlamentā un padomē atbilstoši ikgadējās budžeta procedūras ietveram un pilnīgi saskaņā ar daudzgadu finanšu plānu 14 līdz 20 gadam. Nu, šai sakarā, Fernandes kungs, vēlos uzdot jums nu, kādu jautājumu. Vai jūs eh, varētu, mm, vai jūs redzat iespēju pilnībā izmantot iegada budžeta eh, procesu iespējas, tātad, lai kompensētu FC transporta apropriācijas iespējams, cik tas, tas būtu tātad iespējams un kādas ir praktiskās iespējas šajā jomā. Paldies! Un par Eiropas celceļa aģentūru runājot. Un vēlos vērst jūs uzmanību uz to, kādas ir tātad apropriācijas ērā budžeta projektā. Nu, konkrēti arī komisijas un tātad paziņojumi par budžeta reizēdu ērā. Pagājušā trešdienā parlaments panāca provizorisku vienošanos par eh, dzelzceļa uh, pakotnes tehnisko sadaļu, tehnisko pīlāru, un atbilstoši tām aģentūrai ir uzlikts papildus pilnvaras. Ir paredzēts mainīt reformēt aģentūras pārvaldību, un sarungaidā izskanēja jautājumi par to, vai pietiks uh, finansējumu šīm uh, reformām, ēra jaunie kompetencijai, tad, kad tā uzņemsies šos jaunos pienākumus, jo sevišķi sākotnējā fāzē, kad netiks iekasētas papildus maksas no dalību valstīm. Un kāda komisija nodrošinās to, ka pietiks būčēt šajā jomā. Nu, vēl man uzmanība tik vērsta uz to, ka komisija ir nākusi klajā ar paziņojumu attiecībā uz eiro resursiem, attiecībā uz maksām un nodevām, un paziņojums no komisijas puses ir šāds. Ceturtā dzelzceļa pakotne piešķir eiro jaunas kompetences, jo sevišķi attiecībā uz drošības certifikātiem un ritošā sastāva autorizāciju. Nedrīkst izslēgt, ka sākotnē pārējais posmā maksas un nodevas vēl nebūs pieejamas, nebūs ar rīcībā. Savukārt nāksies pieņemt darbā jaunus darbiniekus un tos apmācīt, lai izvairītos no satricinājumiem sastāvju tirgu komisijas dienesti. Centīsies rezervēt nepieciešamo budžetu saulēcīgi, lai noslēgtu attiecīgās eh, personāla izmaksas. Citāta beigas. Es domāju, ka ir jāpiefiksē, noteikti nu, jāliek, jāliek aiz augsts eh, šīs komisijas paziņojums. Bet pēc jau par turismu runājam, kā jūs zināt, īpašas eh, atsevišķas budžeta pozīcijas turismam budžetā nav. Kosmi programmu MVU var, var izmantot, tāpat arī struktūrālos investīciju fondus izmantot turismu jomā. Budžeta projekts gan kosmī, gan esif paredz samazinājumu saistībās un maksājumus vajadzām ar 15. gadu, kā mēs zinām. Nu, un šajā jomā, šajā ziņā, ko es īpaši tad vēlos uzsvērt, eh, Fernandes kungs. Nu, tā tad eh, pastāv, eh, nu, sava veida, Fernandes kungs, jūs īsti neklāstēt, bet es te jums vēršos, tātad ir pastāv reāls gaidas, reāls cerības, ka tiks sniegts atbalsts ierosinātiem pilotu projektiem un sāktošanās pasākumiem, kas saistās ar turismu jums attīstību kas ir izstrādāt arī šeit mūsu komitejā, un es vēlos jūs aicināt eh, visu savu kolēģu vārdā, kuriem turismiem ir ārkārtīgi tuva un, eh, un svarīgi, sniegt eh, atbalstu šīm mūsu iniciatīvām. Paldies! Liels paldies, Pāvils Taļevka, lūdzu! Paldies, priekšstādātāji! Izteikšos kolēģi Dominiks vārdā, kuram nācās atstāt, diemžēl, Briseli. Viņš vispār savu nožēlu, ka nevar būt mūsu vidū, bet katrā ziņā viņa komentārs eh, um, tātad eh, paudīšu viņa, viņa vārdā. Principā es jau pieslēgties visiem tiem komentāriem, kas eh, izskanēja, un um, varbūt papildināšu Dominika komentārs arī dažiem saviem vārdiem. Fernandes kungs, jūs uzsvērāt apstākļus, ka esat gatavs ieklausīties mūsu sacītajā. Nu, un jāsākumā vēl es teiktu, ka virkne mūsu komentāru būs visai pozitīvs. Jā, jāatzīmē, ka Tātad klimats un, un apstākļi diezgan sarežģīts, um, grafiks arī saspringts. Un Dominika un savā vārdā es varu sacīt, ka ņemot vērā šos apstākļus, esat tiešām labi pastrādājis un esat pelnījis uh, uzslavu no mums visiem. Un sākārtīgi augstu vērtējam to apstākli, ka pilnībā esat um, atspūgļojuši šīs komitejas intereses um, savā darbā, tātad budžeta projektā, un pat, pateicoties jums, uh, cik nu iespējams uh, ir sarunu gaitā samazināt eh, negatīvā ietekmi, kas varētu tikt eh, izdarīt uz eh, Connecting Europe, gan arī apāršas 2020 instrumentiem. Nu, nav šaubu, ka tā rezultātā mūsu situācija uzlabosies. Es tagad pučēt pastūras ietvaros, mums būs nedaudz vieglāk dzīve līdz ar to. Pār jūsu ziņojumu projektu, es varu, vēlos uzsvērt, ka tas tiešām ir labs projekts, labs pamats mūsu turpmākajam darbam. Mūsuprāt, tas, eh, principā, pilnībā atspoguļo svarīgākās parlamenta bāžas un problēmas, un arī mūsu komitejas eh, prioritātes. Jūs atsaucāties uz eh, padomi. Jūs pieminējāt to, ka rēķini taču ir jānomaksā, saistības jāpilda. Nu, šeit personīgi savā vārdā es varu vien pilnīgi parakstīties ar jūsu. Uh, aicinājums un jūsu tēzes, tomēr mums vajadzētu tā, kas sacīja, postu padomāt, kas tad īsti ir noteicis un eh, ar šādu attieksmi tad eh, vēlāk arī, arī doties šajā, nu, teiksim, sauksim to godīgi par cīņu, budžeta cīņu, kas mums stāv priekšā. Par eh, sadaļu 1a. Nu, jāmēģina, cik tas iespējams, izmantot pieejamās budžeta rezerves, maržas tā sacīt, kas ir pilnīgi nepieciešams, lai ja sniegt papildus atbalstu tiem projektiem, kuriem ir pievienotā vērtība Eiropas līmenī. Nu, protams, es šeit pamatā domāju infrastruktūras projektus. Un tagad mums nedaudz jānogaida, kā tad beigsies um, izsludinātais konkurss SEF ietvaros. Un tāda profesoriskā informācija jau ir mūsu rīcībā, bet, protams, jā, vēl nedaudz jāiepauzē un, un jāpie, jāpagaida, kāda tad. Uh, būs eh, galējie šī konkursa rezultāti. Nu, tad ir ieteiksim, kāda recepte paliek pāri, cik liela ir šī atlikusī. Man šeit baidos, ka mēs um, uzzināsim, tātad uh, saņemsim apstiprinājumu tam, ko tāpat jau sagaidījām. Pat ja budžets ir trīskāršots, uh, tad tik un tā ehm, š, š, šiem pietiks tad visiem projektiem. Un vēl par aģentūram. Uh, Dominiks vēlas uzsvērt, ka viņš eh, piekrīt tam, ka katrai aģentūrai ir eh, jāsaņem tāda individuāla attieksme. Tad Inka kungs eh, uz to jau atcaucās un arī referents situācija nedaudz mainīsies. Vēlos īpaši izcelt aviācijas drošības aģentūru šeit, piemēram, kur arī mainīga situācija. Un arī ceturtās dzelzceļa pakotnes apspiešanas rezultātā Eiropas dzelzceļa aģentūra ir nedaudz mainīts pilnvars tik pieminēts eh, tas, ka tagad tai būs jāautorizē aprīkojums, ritošais sastāvs, jāsertificē. Un um, tas viss tad ir attiecīgā ņem vērā. Un Dominika vārdā arī vēlos izcelt eh, un vērsties uzmanību uz um, tām svarīgām tehnoloģisku raksturu iniciatīvām, kas ir būtisks, lai uzlabotu transporta nozares, eh, tātad konkrētspēja, Caesar un Shift Trail iniciatīvas. Sakojot sarunām par FC, 5 miljardi tiks piešķirt abām programmām SISAR, eh, līdz ar to mm, būs eh, saņēmis grozīt budžetu divreiz pat šogad, tas būtu jāuzsver, tad divreiz pārskatīt simkārt, pateicoties eh, institīciju plānam, otrkārt, pateicoties tam, ka ap, ap, apvērsta 2020 piedzīvojas izmaiņas. Un arī situācija vien single sky jomā ir, ir satraucoša. Un vispēc to Shift to Rail iniciatīva. Apārsts 2020 budžeta samazinājums tiešā veidā ietekmēs arī šo iniciatīvu. Un Dominiks ir par to tiešām ļoti nobežījies. Pārnieks ap, apstiprināts uh, kopuzņēmumu izveids process, uh, zināms, uh, kavēšanās ir bijušas uh, piešķirot uh, apropriāciju šiem, šiem pasākumiem, tas viss ir um, satraucoši. Nu, kopumā Jūs diezgan precīzi uzrādījāt to, ar ko tad mums būs jāskarās sarunu gaitā par budžetu, jūs sāc separētos akcentus. Un, ja jūs vēlaties saņemt šīs komitejas atbalstu, un es nevaru, nu, protams, izteikties visas komitejas vārdā, bet tāda grupas vārdā, noteikti varat rēķināties ar mūsu atbalstu. Mēs ceram, ka tiešām kopiem spēkiem mums izdosies izspiest maksimumu no, no šī procesa un samazināt negatīvo ietekmi un, un tiešām panākt padomus eh, pretimnākšanu. Es domāju, ka šeit eh, mums pamatām iezīmēs labs tandēms sarunās ar eh, padomu un mēģināsim to pozitīvi izmantot. Paldies! Danke sehr, jetzt Karima Deli. Paldies, eh, Karima Deli. Paldies, priekšstādātāji, uh, referenta kungs. Izteikšos ļoti uh, konkrēti. Pirmkārt ir jānošķir uh, pilotprojektu priekšlikums un sagatavošanās darbības. Mēs no ekoloģijas puses esam ierosinājuši ļoti konkrēti. Uh, tādu sagatavošanos darbu, lai uh, atdzīvinātu nakts vilcienus. 700 uh, tūkstoši summa ir uh, šobrīd paredzēta. Tālāk par transporta komitejas atzinumiem par prioritātām līnijām, pozīcijām un datums Eh, izvēlē 31. augusts, tātad kāda ir šobrīd pašreizējā situācija attiecībā uz to un vēl referentkungs. Nē, esmu labi sapratusi no jums, kāds ir laika kalendārs un kāds tad būs eh, galvenais ietvars eh, šajā budžeta procedūrā to īstenojot, jo starpsavienojumu mehānisms, piemēram, uh, Nu, daļai tas tiek iekļauts Junkera plānā, bet konkrēti, ko jūs varētu mums pateikt, kādas tad būs uh, sekas uz uh, iesniegtajiem uh, projektiem? Tāds ir mans pirmais jautājums, un mm, man liekas, jūs pietiekami nepieminējāt sektoru, par ko mēs te runājam arvien vairāk un vairāk, par ilgspējīgu turismu, kas nozīmē, ka šobrīd atkal kāds tad būs ietvers šobrīd šai sfērai un uh, attiecībā uz kosmu projektiem arī, kas ir paredzēts. Un konkrēti es gribētu dzirdēt jūs atbildi par uh, laika kalendāru, lai būtu tāds skaidrāks ilgtermiņa skatījums. Paldies! Paldies tālāk. Runātājs sarakstā arī mm, esmu pierakstījis pēc sevi. Man būtu pāris jautājumu. Ko mēs dzirdējam? Dzelzceļš ir īstenībā tā kā, nu, tāds lupatdeģis Eiropā. Un tur ir tā, ka gadiem, tagad īstenībā ir ļoti daudz miljārdi investēti dzelzceļa tīklos, bet nav izdevies, ka tas nodrošinātu labākus savienojumus starp Eiropas valstīm. Kā jūs redzat, vai mēs varētu tomēr stimulēt panākt to, lai Eiropas nav tik tērēt nevis tikai dalībās nacionāla mēroga projektiem, bet gan arī īstenotu Eiropas mēroga projektus, kas sniedz tādu Eiropas vienotu vērtību? Esmu dzirdējis, ka tikai viens robežu šķērsošanas projekts uh, šajā Connecting Facility ietverā. Tālāk. Budžeta komitejā mēs bijām diezgan satraukti dzirdēt par to, kāda ir veidosies situācija pēdējā gadā. Mēs savukārt transporta komitejā bijām nolēmuši, ka, protams, mēs par to nespriešam, uh, Nu, bet tā kā tomēr transports un turisms ir kopā, un mēs arī esam ievesuši 80 tūkstoši Eiropas veloceliņus, mēs redzam, ka tikai 0,5% šobrīd tiek novirzīti Eiropas veloceliņiem. Jo vienkārši šo priekšlikumu budžeta komisija noraidīja. Es, protams, varu saprast, ka budžets vienmēr ir jāsaskata kopēji ietverā. Bet mēs jau neizmantojām, neizmainījām nekādu veidā šeit budžeta ietvaru, vienkārši nozars ietvaros. Mēs nosacām, ka mūsu prioritāte ir velocieliņi, un tas bija jocīgi, ka budžeta komitīja to noraidīja. Ja mēs savukārt citai, tā ka jums vienam attiecīgā komitejā sāk diktēt, ko tad iekšienē, kā jūs to naudu pārdalīt, tas mums liktos nepieņemam. Es domāju, jums arī, vai ne? jo galu galā budžeta kopējā summa jau nav mainījusies. Bet es, protams, došu vārdu vēl kolēģiem, pirms nedu iespēju atbildēt Fernandes kungam. Blote knieën willen danken dat ik. Paldies, es eh, tik tiešām ārkārtīgi pateicos, ka ļaujat man izteikties, saka Vanderkamp kungs. priekšstādātāji. Es tik tiešām ļoti pozitīvi vērtēju to, ka uh, referents Eiropas parlamenta attiecībā uz strateģisko investīciju plānu, ka viņš ir arī 2016. budžeta referents kopā ar Būmanu kungu, protams, jo tas ir kolosāls gadījums uh, um, nodrošināt uh, attiecīgi arī apvārsnes 2000. Uh, 20 ņemšanu vērā, un te es gribu arī pieminēt to, ko Salīnī kungs teica jau uh, sociāldemokrāta ēnu referents, ka ir nepieciešami konkrēti rezultāti attiecībā uz 2016. gadu. Nu, joks pie mēles liekot, mums tik tiešām ir bijuši tādi ļoti būtiski priekšlikumi, un ja mēs varētu atgriezties pie tām maržām, kas ir 2016. gadam paredzētas, tad es domāju, ka mēs varētu tiešām, tā teikt, izteikt lielu pateicību Fernandes kungam, un tehniskajā pīlārā bija tāda liela vienprātība attiecībā uz ceturto celsēt pakotni. Es domāju, ka Salīnī kungs un arī citi strādās, lai nodrošinātu ka viss rit atbilstoši plānam. Un apvārsnes 2020 lielākā mērā ir, protams, saistīts ar transporta sektoru. Protams, ka katrs grib drusciņu naudas no apvārsnes 2020, veselība, pētniecība, viss, protams, ir svarīgs, bet transports ir uh, īpaši svarīgs, supersvarīgs, un kā transporta sektoram mums ir jābūt gataviem finansiāli paļauties uz apvārsni 2020, un to es arī gribēju pateikt. Paldies, ka to tik skaidri norādījāt, Fernandes kungs. Eh, jums tagad ir iespēja atbildēt uz šeit uzdotiem daudziem jautājumiem. Je vous remercie. Paldies, pateicos visiem par komentāriem un eh, uzdotiem jautājumiem, centīšos atbildēt pēc iespējas eh, Tātad apkopojot tos jautājumus, kas bija līdzīgi, tāpat gribu atgādināt, kā Eiropas Savienības uh, budžets ir neliels. 1% no uh, IKP, tātad 1% tikai. Bet tomēr 53 uh, miljārdi eiro apmēram maksājumos, ko mēs varam samīdzināt ar federālo budžetu citu, bet viņiem tas ir 20% no IKN. Un tad jāskatās, kādu pievienoto vērtību mēs varam gūt, un te ir jāatkārto atkal, kā Eiropas Savienības 94, 94% budžeta ir investīcijām, un tikai 6% budžeta ir uh, administratīviem izdevumiem un sistēmas funkcionēšanai. Un es domāju, ka šie skaitļi ļoti labi parāda, kāda ir budžeta pievienotā vērtība, kāda tiek gūta daudzās valstīs un tā tad finansē vairāk kā 50% investīciju. Tāpat jāatgādina, ka Eiropas parlaments ir viens no budžeta lēmēja iestādēm, bet tas nav atbildīgs par budžeta izpildi. Tātad tas nav mūsu uh, ziņā. Mēs uh, veicam likumdošanas darbu, pēc tam tātad par izpildi atbilstīga komisija. Un ir uh, jārespektē attiecīgie noteikumi. Es darīšu visu, lai transporta komitejas intereses tiktu ņemts vērā. Un, Jāsaka, esmu darījis, cīnījies, darījis visu iespējamo kā referents, un mums bija tāds būtisks precedents attiecībā uz neizmantoto maržu izmantošanu. Komisija no sākuma vispār pat negribēja ielaisties sarunās par šo tēmu, un tomēr mēs uh, to panācām. Un mm, skatīsimies, ko varēsim darīt tālāk, bet, kā es teicu, ir jāņem vērā, zinām, noteikumi. Un viens no šiem uh, noteikumiem, es te atbildu priekšsādātājiem, un jāņem vērā šis vispārīguma princips, tas nozīmē, ka mēs nevaram nospraust kaut kādas procentuālas daļas projektiem, nevaram šādu um, dotēšanu veikt, nu mēs nevaram teikt, ka, piemēram, 5% uh, aiziet tādam un tādam projektam, un es domāju, ka tieši šī iemesla pēc varbūt tās bažas, ko jūs paudāt un kas ir būtisks jums, bet no nu, šis jautājums tāpēc nevarēja tikt pieņemts budžeta komitejā. Tālāk par EFSI, par strateģisko investīciju plānu. Nav nu, iespējams pateikt, kādas programmas tikt apstiprinātas EFSI ietvaros. EFSI ir mērķis. Tā ir iespēja, bet arī mērķis, kā es teicu Un varētu teikt tā, es esmu šeit, lai finansētu projektus, ko uh, nefinansē ne finanšu tirgi, ne visādi projekti, bet tā tad ir paredzēts finansējums dažādiem ilgspējīgiem eh, projektiem, kas atbilst apvārsni 2020, bet nav nekāda tāda geogrāfiski vai kaut kāda tematiski eh, nosacījuma. Tā tad tas ir tāds mērķis. Uh, iespēja pētniecībai, tāpat arī transportam, arī turismam. Un fonds ir samērā atvērts, un tā tad tur būs iespējas finansējumam, mm, arī infrastruktūrai, un runājot par atlases kritērijiem, jā, transporta komitejas kritērija ir skaidri atspogļot ziņojumā, bet Eh, neviens nevar pateikt uz priekšu, kādu projektu tiks eh, finansēt, jo tas ir atkarīgs no interesēto pušu dalībnieku tātad interesēm un eh, dažādām platformām, starp valstīm un trešajām valstīm. Arī trešās valsts var izmantot, varēs izmantot šo garantiju fondu, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, un tāpēc es arī saku, uh, ka šis fonds noteikti nav tāds, nu, ar tādiem mērķiem, lai citiem tevišķi kaut ko norādītu, bet tas ir paredzēts dažādiem reģioniem, teritorijām, un tas arī paredzēts dažādiem pārobežu projektiem, un izmantoja dažādas platformas, teiksim, tematiskās platformas, būs iespējams darbs. Tālāk jautājums par maksājumiem Mums ir vienošanās starp uh, trīs institūcijām, ka ir maksājuma plāns. Un 2016. gadā mums būs 2 miljārdi maksimums nesamaksāt rēķinu uh, finanšu, attiecībā uz iepriekšējo finanšu ietvaru. Tātad šī gada beigām mums būs 20 miljārdi uh, nesamaksāto rēķinu un 2 miljārdi šai virzienā. Tas būs tāds sagramojams lielums. Un, un princips ir tāds, ka institūcijas un ir tīpaši padoma ņems vērā, ievēros uh, saistību apropriācijas un arī šo vienošanos, kas ir panākts attiecībā uz uh, šiem nesmaksātiem maksājumiem. Par CF, CFFC, uh, ko tas nozīmē budžeta procedūras ietveros, es darīšu tieši to pašu, kā jau strādāju sarunu laikā, tā tad ir jāturpina šī cīņa. Tas nozīmē, ka katra budžeta procedūras ietvaros mēs cenšamies atkal uh, saglabāt šos mērķus. Un nu, tā augstasarīgi cenšamies uh, minimizēt uh, samazinājumu ietekmi uz apvārsni 2020 un uh, Connecting Europe Facility. Protams, ka pēc tam jāraugās, kādas tad ir galvenās prioritātes šī mērķa ietveros, kādas ir konkrētās pozīcijas un summas katrā budžeta procedūras solī. Un nav iespējams pateikt, cik daudz mēs no šīs māržas, no rezervas varēsim paņemt. Uh, Mēs esam tikai viena institūcija, viens atzars, un otra ir e, padome. Ja es, teiksim, būtu viens pats, tad es varētu e, apņemties un te nosaukt kādu ciparu, bet mums ir nepieciešama vienošanās ar padomu attiecībā uz budžetu, un 2016. gadā šī marža būs apmēram 1 e, miljārds eiro. Nu, varbūt plus vēl 100 uh, miljoni. Tā tad uh, tāda varētu būt uh, šī vispārīgā marža, ko varēs izmantot, bet, protams, mēs turpināsim savu darbu un savu darbu katrā budžeta procedūras etapā, un es esmu ņēmis labi vērā, piefiksējis to, uh, ko jūs prasījāt, kāda bija jūsu ierosinājuma un tīpaši attiecībā uz šo mērķi, kurš, manuprāt, ir arī ļoti būtisks un, kā es teicu, mēs to ņemsim vērā katrā budžeta procedūras etabā par aģentūrām. Es jau teicu iepriekš, ka nepieciešams saprast, ka aģentūrām nav vienādas kompetences un vajadzības ir jāskatās katru aģentūru individuāli atsevišķi. Un mēs eh, saprotam, varbūt zinām, cik mēs varam ietaupīt eh, tad, kad mēs pieņemsim, nogriezīsim tik un tik darba vietas, cik cipara, bet ir jāskatās arī, cik eh, tas maksās, ja mēs samazināsim šīs x darba vietas un dažkārt, tā teikt, eh, nogriezt kaut ko maksā vairāk nekā nenogriezt. Tā tad ir jāskatās, ko mēs eh, panāksim, kaut ko nogriežot, samazinot, un dažkārt kaut ko nedarīt, teiksim, nenogriezt, nesamazināt. Tātad nenodarīt kaut kādu kaitējumu ar negatīvām sekām. Uh, Tātad tam reizēm veikt šādu darbību ir eh, ļoti lielas izmaksas. Un jāskatās, eh, kāda tā tad ir jebkuras darbības eh, finansiālā vērtība. Par turismu. Turismā nav, protams, kaut kāda atsevišķa pozīcija paredzēta, un es saprotu, ka uh, Šis jautājums var būt tāds uh, pretrunīgs, bet uh, šajā budžetā nav paredzēta šāda atsevišķa budžeta līnija, bet mums ir tāda horizontāla pieeja pilotprojektiem. Tas ir atkarīgs no maržām atkal, bet uh, tātad te ir runa par visiem pilotprojektiem. Un tie var saņemt 140 miljonus eiro. Tā ir maksimālā summa. Tātad visi pilotprojekti no visām komitejām, visām kategorijām sagatavošanās darbs ir 100 miljoni, tātad sagatavošanās eh, darbībām, projektiem un projekta pilotiem 40 eh, miljoni. Tātad kopā 140 miljoni kopā. Es jau teicu, ka mums ir eh, mārsa pirmajā kategorijā, kura būs samazināta par šo summu, par šo daudzumu, jo ir jāņem vērā FC ietekme. Uh, uz šo mārsu. Un jūs runājat par vēl vienu lietu, ka mums ir uh, komisijas uh, budžeta projekts un pēc tam padoma, un es tagad runāju par budžeta procedūru kā tādu, tātad padoma veiks savu lasījumu, un pēc uh, šī padomas lasījuma tad mēs izdarīsim savus grozījumus, un padome tad atkal raudzīsies, eh, nu, cik tas viss ir saliekams kopā, jo padomu ir apsprinājis daudz gadu finanšu plānu, eh, vienprātīgi vienojoties, un jāatzīst, ka dažkārt esmu diezgan eh, pārsteigts, jo dalību valsts, kuras ir pieņēmuši daudzgadu finanšu plānu, kur katram gadam jau ir kaut kāda zinām prognoze, uh, Tātad dalība valsts to jau ir uh, vienbalsīgi atzinušas, pieņēmušas. Tātad pēc tam budžeta procedūras ietveros uh, ar kaut kādiem pavisam mazām summām atkal rada pretrunas un ir jau daudz gadi, ka daudzas dalība valsts daudzos gadījumos jau daudz gadus pauž šādu pretestību budžetam. Un ir vienmēr valsts, kuras ir uh, pret nostādījumiem Eiropas Savienības budžetā, kaut gan šīs valsts pirms tam ir pieņēmuši un apstiprinājuši daudzgadu finanšu plānu. Un es gribētu, lai padomi būtu tādā saskaņotā rīcībā, ņemot vērā pats savus paziņojumus un saistības uzņemtās. Jo Daudz tiek runāts deklaratīvā veidā par nodarbinātību, par jauniešiem, par uh, savienojumiem, par infrastruktūru un tā tālāk, un pēc tam atkal tad viņi neparedz uh, pietiekam daudz līdzekļu šim darbam. Tātad mums ir komisijas budžeta projekts, jūlijā mums būs uh, padomas lasījums, un pēc tam uh, būs atkal mūsu lasījums, un pēc tam, es domāju, mēs varēsim virzīties priekš tajā kalendārā, kā jau es to nosaucu. Es teicu, ka 3. septembrī, 13. septembrī būs uh, termiņš uh, budžeta grozījuma iesniegšanai, budžeta komitejā, jo tās, par ko tiek balsots uh, Strasbūrā, un tas ir trialogs, un tāpat arī par grozījumiem 23. septembris ir uh, termiņš rezolūcijai. 28. 9. 30. septembris mēs balsosim par budžeta grozījumiem. 13. oktobris tas ir atkal balsojums par rezolūciju. Pēc tam plenārs arī 28. tas ir paredzēts 28. oktobrī un 29. oktobrī līdz 29. novembrim. Tātad mums notiks samierināšanās, lai nonāktu pie uh, kādas vienošanās. Liels paldies vēlreiz visiem, un mēs turpināsim arī savu darbu, ne tikai attiecībā uz šīm lietām, bet uz kalendāru, budžeta grozījumiem, ņemot vērā jūsu prioritātes, mūsu prioritātes, bet arī tālāk samierināšanās procesā, tā tad izmantosim arī to, lai panākt to, ko jau minēja visi, tā tad, lai varētu atgriezties pie tām pozīcijām, kas ir skartas un īpaši atgriezties pie mūsu prioritātiem, tātad līdzekļiem, kas mums ir nepieciešama, lai arī mēs varētu respektēt savas uh, apņemšanās, kas jau ir paustas daudzgad finanšu plānā, ko esam apstiprinājuši, un mūsu mērķi, manuprāt, mums ir visiem vienoti, Connecting, Connecting Europe Facility, piemēram, tātad tā mums ir viena absolūtiem prioritātiem. Paldies! Jā, vielen dank, wir bedanken uns auch. Paldies, arī no mūsu puses. Mēs arī gaidām ļoti labu sadarbības turpinājumu. Mēs sagrosim savu atzinumu 13. un 14. jūlijā. Un Trānu komitejā tad gala balsojums tad būs 31. Eh, augustā. Paldies jums un lai veids! Ja, wir kommen nun zum nächsten Punkt auf unserer Tagesordnung, eine Aussprache über den Masterplan des. Labdien, tālāk turpinām ar um, dienā plānu par Rumānijas dzelzceļu. Prieks te redzēt, pirmkārt, arī ir komisijas pārstāvis, kas iepazīstināt par aktuālu situāciju. Mēs esam uzaicinājuši Rumānijas valdību, bet, nu, tā kā tu pat ir atkāpies no amata viņa transporta ministrs, tad neviens īsti nevarēja ierasties. Uh, Savukārt mēs nevienāk šīs tomēr punktu turpinām un uzaicinām komisiju. Un, un došu līdz to vārdu reģionu ko, uh, direktorāta, uh, direktorei, kas iepazīstinās ar šo jautājumu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Man ir liels prieks un gods būt jūsu starpā šodien un pastāstīt arī kopā ar mūsu arī mobilitātes ģenerāla direktorāta kolēģiem Um, kā mēs redzam jautājumu par dzelzceļu lomu Eiropas transporta sistēmās un īpaši par Rumānijas izstrādāt ģenerālu plānu. Par trim lietām, kas varētu būt īpaši nozīmīgs un reiz radīt arī zināmas bažas. Šis transporta ģenerāla plāns. Ko cits nozīmē un kādu lomu spēlē komisija? Tālāk stāstīšu par to, kā transporta ģenerāla plāns iet kopā Eiropas Sanības budžetu īpaši ar Eiropas struktūru un investīciju fondu. Un tālāk par to, kāds tad īsti ir mm, saikne un saistība ar atsevišķiem ģenerālplānu šo un tieši uh, dzelceļu Rumānijā. Ko nozīmē transporta ģenerālplāns? Es zinu, ka šī nav pirmā reize, ko šādām izskatāt, un daži no jums esat bijuši arī uz vietas. Un tāpat arī kopā ar komisiju, arī atbildīgo mūsu cilvēku Kolinu Krecu. Mēs to vienmēr esam vērtējuši ļoti pozitīvi, un paldies arī par jūsu izrādīto interesi. Jo vairāk jūs atzīst komisijas ieguldīto darbu, jo vairāk arī jūs varat komisijas leģitīmo lomu šajā visā procesā arī runāt tieši šogadien par Rumānijas ģenerālu plānu. Bet kādi ir daži pamatprincipi? Es domāju, jūs visi noteikti atcerēsieties, ka no 14. līdz 20. gadam finanšu periodā mums ir ļoti svarīgs jaunājums. Un tā ir atrunāts. Pirms mēs sākām apstiprināt transporta programmas un spākam stērēt līdzekļus tam, mēs uzstām uz skaidriem priekšnosacījumiem. Iepriekš tā nebija. Līdz ko tika pieņemta programma, tā arī tika īstenot. Tagad savukārt ir jānosaka, vai dalībvalsts atbilst konkrētiem priekšnosacījumiem. Mēs to saucam savā valodā par ex ante noteikumiem. Nu, un viens no šādiem priekšnosacījumiem ir šāds varbūt nesauksim to transporta ģenerālu plānu, bet nu, tas tā kā tāds vispārējais ietvers, kas tieši atrunā visas investīcijas līdz 20, 30. Eh, gadam visos transporta veidos. Tas ir būtisks jauninājums. Turklāt aptuveni 20 dalībvalsts ir jau šobrīd arī panākuši to, ka nu, nolēmuši investēt Eiropas strateģisku investīciju fondu ietvaros savā transportā, bet tikai uh, divas no šīm valstīm šobrīd pilnīgi ir ievērsuši šo un izstrādājuši šādu ģenerālplānu. Un daudz šobrīd jāatzīst, ka nu, neatbalsta šādam priekšnosacījumam. Vai nu viņam vispār nav šāda ģenerālplāna, vai arī viņu izstrādātais īsti nebija atbilstoši mūsu noteiktiem standartiem. Regulā, kur ir atrunāta šī transporta ģenerāla plāna ideja ir ļoti precīzi atrunāta. Un regula nosaka, ka tā ir jābūt kā nacionālam strateģiskam dokumentam dalībās līmenī. Un savukārt komisija, mēs šajā gadījumā esam noteikuši sev arī ļoti nozīgu lomu. Mums jāievēro uzņēmums vadlīnijas, mēs arī palīdzam dalībvalstīm, norādām, kāda ir metodoloģija, kādi kriteriji jāņem vērā, izstrādāt šādu ģenerālu plānu nosakot arī investīciju prioritāro kārtību un tā tālāk. Rumānija darbi jau uzsāk ļoti saulaicīgi. Mēs arī aktīvi iesaistījāmies. Līdztekus arī Eiropas investīciju bankai, Pasaules bankai un vairākas reizes tiekoties atgādinot un uzstājot, mēs tiešām panācām ļoti tādu attīstītu ģenerālu plānu. Tas tāds ir nodots sabiedriskajā apspriešanai, un tam vajadzēs kļūt jau par gatavu ģenerālu plānu, jeb stratēģiju šī mēneša beigās. Nākamā mēneša beigās, virošana. Un uh, tad to apstiprinātu Rumānijas valdība. Tas pats par sevi, protams, ir Rumānijas nacionāla mēroga dokuments, bet komisija te bijusi kā konsultante, sniedzot arī atbalstu metoloģijā. Un papildus, mums ir ļoti svarīga loma nosakot konkrēto objektu sarakstu. To projektu, uh, objektu, kas tiek finansēt no Eiropas Savienības budžeta. Un tādēļ nosakot šādu projektu prioritāšu sarakstu, mēs ļoti aktīvi šajā jautājumā iecināmies. Un mēs arī noteicām divus svarīgus kriterijus prioritāšu noteikšanai. Pirmkārt, šiem projektiem jābūt TNT Eh, kodolprojektiem, un otrs lielais jautājums ir reālā īstenojamība. Mēs arī visu laiku atgādinām Rumānijas valdībai, ka tie ir neaizbēgamie kriteriji, kas jāpiemēro projekta saraksta izveidēji. Es saprotu, ka jūs kam te īpaši interesē uh, jautājums par dzelzceļu. Šajā ģenerālplānā ir ļoti rūpīgi izanalizēts dzelzceļš Rumānijā. Un secinājums ir šāds. Ir nepieciešams reformas. Rumānija ir ļoti plašs dzelzceļa tīkls un valdības dzīves spēkos nav bijis uzturēt pilniecīgi visu dzelzceļa tīklu, un tādēļ ir izdarīt zināms izvēles. Nu, šīs sarunas turpinās. Tas tā kā dialogs ar Rumānijas valdību. Mēs runājam par sektoru reformām, par strateģiskajām izvēlēm arī par atsevišķiem lēmumiem par atsevišķu ceļu posmu slēgšanu. Bet nu šos lēmumus pieņem Rumānijas valdība, rūpīgi izanalizējot reālo situāciju, ekonomiskos faktors un arī veicot zināms transporta aplēsus. Mēs vēlamies, protams, lai būtu skaidrs, ka tas tieši neietekmē arī iespējamo Eiropas Sanības finansēju atsevišķiem zelzē projektiem. Ja citiem vārdiem, mēs ar vienu saglabājam to pašu finansējumu daļu, kas tika paredzēta transportam arī jau no 7. līdz 13. gadam. 35% no visa transporta finansējuma tika tieši novirzīti dzelceļam no 7. līdz 13. gadam, un tālāk ir plānots arī 38% dzelceļa projektiem šajā periodā, līdz 20. gadam. Kohēzijas fonda līdzekļi savukārt pat 50% no saviem līdzekļiem novirza dzelzceļam un pārējos līdzekļus tad sauszemes transportam un arī, piemēram, šaus, uh, iekšzemes ūdeņa izmantošanai. Tagad jūs redzat, kohēzijas fonda līdzekļu lielā mērogā ir tieši novirzīti Connecting Europe instrumentam. Lūk, arī no komisijas puses mēs jau esam sekojušiem jautājumiem. 800 miljoni ir bijuši tiešā nauda, kas ir jau tagad novirzīta Rumānijai tieši dzelzceļa projektiem. Un es visus šos datus jums sniedzu, lai es vēlētos skaidri apliecināt mūsu ļoti nopietnu apņemšanos, gan arī reģionu ģenerāla direktorātā, gan arī mobilitātes ģenerāla direktorātā nodrošināt, ka mēs tiešām to šīs uzstādītās prioritātes arvien saglabājam, un mēs neatbalstam nekādu tālāko līdzekļu samazinājumu dzelzceļam. Gluži pretēji mēs iestājāmies, lai šis uh, finansējums tiek saglabāts līdz šā līmenī. Precīzāk par Rumāniju. Mēs apstiprināsim drīz pavisam arī šo lielo infrastruktūru projektu finansējumu. Mēs šobrīd veicam šāds dienestu konsultācijas. Tas jau ir tā kā arī gala fāzē. Pabeigsim tos konsultācijas turpmāko dienu laikā. Un mēs esam ļoti atzinīgi novērtējuši arī Rumānijas sagatavoto transporta ģenerālplānu. Un mēs redzam, ka 15. gadā beigās mēs atzīsim jau, ka Rumānija ir izstrādājusi pilnībā šo ģenerālplānu. Lai gan tas vēl nav tāds akmenī iekalts. Tā ir stratēģija, kas vienkārši arī ņem vērā arī šīs transporta izmaiņas. Un līdz ko mainās vispār transporta modelis, arī mainās šī stratēģija. Tādēļ Mēs to turpinām kā sarunu, nevis liekam punktu. Tas arī šobrīd viss. Labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Vai nu par Rumāniju, vai nedaudz arī plašāk vispār par arī par transporta ģenerālā plāniem. Paldies! Ja, paldies! Un īrīkungam vairs tālāk. Viņš pārstāvē savukārt komisijās mobilitātes ģenerāla direktorātu. Jā, paldies! Paldies, ka šī jautājuma iekļāvāt savā darba kārtībā. Tas atvina uh, gan reģionu ģenerāla direktorātu, gan arī mūsējo, un reizē norāda uz tiešām ciešu sadarbību komisijas iekšēnē, un papildus vēl uz uh, izgaismošo sadarbību ar Rumāniju. Uh, Viņi ir tiešām panākuši ļoti labu rezultātu savu ģenerālu plānu. Tam vēl nav pielikts punkts, bet uh, tas vēl šobrīd ir ļoti tāds gatavs. par ieguldījumu dzelzceļa politikā. Kopumā Rumānija ir ļoti cienījams partneris uh, tieši dzelzceļa ziņā. Tomēr ir sagatavot ģenerālplāns, ir pilnīgi atbilstoši TNT kontekstam, tas vienlaikus arī pilnībām ievēro koridoru, sagatavoto darba plānu, tātad divi jaunie koridori, kas šķērso Rumāniju. Rumānija ļoti precīzi arī uzstārojas tās svarīgās prioritātes, un kā arī kolēģis jau norādīja, arī jau plānotā saruna diskusijas ar komisāri Bultas kundzi nākošajai nedēļ arī, manuprāt, ļoti daudz sološi, jo, nu, līdzinā pieredze ir ļoti apsveicama, jo 70% jau pirmajā konkursu iepirkumā ir izmantots, bet tas tieši vēl nozīmē vēl papildus, ka 70% no šiem visiem kopējiem projektiem tieši ir dzelzceļa projekti. Dzelzceļa projekts ir tieši bijis vērsts arī uz to, lai nodrošinātu starp robežu, starp valsts savienojums. Tas tiešām apsveicam. Tālāk, rīcība politika ziņā. Viņi bijuši ļoti labs eh, zasē pakets īstenotājs, nevis tikai tehniskā līmenī, bet arī politiskā. Ievarot ja gan pārvaldības jautājumus, gan arī nodrošinot sabiedriskos pakalpojumus. Par pārskatīto versiju Te transporta jomā tas nav plānots. Līdz šim tikai trīs dalībvalsts to ir darījuši. Bet, nu, te no otras puses jau ir izmantots viss iespējas, lai vēl uzlabotu situāciju katrā valstī, iznot svarīgās reformas. Piemēram, divi piemēri. piemēram, jūs piesaistat jaunas infrastruktūras menedžerus, nu, tad jūs varbūt varētu atrast variants, ka jūs ne tikai slēdzat dzelzceļa posmus, bet vienlaikus ievarat ļoti nopietnas arī pienākums. Jāslēdz dzelzceļa posmus, to, balsto, to, to dara balstoties uz ļoti rūpīgu analīzi, ņemot vērā gan arī ekonomikas, gan transporta, jeb satiksmes situāciju. Un vēl Somānijas ģenerālplāns paredz, ka viņi pilnīgā pārskat savu dzelzceļu nozari, izveido jaunu aģentūru. Tam būtu diezgan nopietnas pilnvaras un um, īstenotu to, ka valsts, kurai ļoti tik nozīmīgs dzelzceļa tradīcijas, galu galā um, Rumānijā ir bijuši vēsturiski Daudzi dzelzceļu uzņēmumi ka viņi tā pārveidot savu tīklu un ņemt vērā iedzīvotāju vajadzības. Paldies! Ah, jetzt haben sich einige zu Wort gemeldet. Jā, vairāk kolēģi pieteikušies eh, komentāriem vēlos vien norādīt uz to, ka koordinātoru sanāksmēm nonācām pie secinājuma, šī sanāksme nepieciešama, tad mēs eh, vērsāmies vēsto pie komisijas. Mums eh, saņēmām arī atbildi. Un atbildi nav apmierinoši uz šo vēstuli, jo viņi saka, ka jā, mums ir eh, tiesības kā komitejai, kā parlamentu locekļiem, tātad iepazīties ar visiem attiecīgiem dokumentiem. Protams, tas saistās ar šo kompetenciālitātes klauzulu un noteikumiem, bet atbildi, ar ko jūs varat iepazīties, arī tur ir fiksēts, ka Nu, šīs eh, par praktiskās diskusijas Rumānijas valdību mums īsti nebūs tēmas, bet eh, katrā ziņā dokumentācija, kas eh, ir izstrādāta komisijas sagatavoties ar, tātad strādāt ar daļvalstīm mūsu rīcībā, un to ņemiet vērā. Protams, mēs um, vēlamies izmantot šīs attiecīgās savas tiesības, un vēstotī visiem arī pieejami, jūs varat to uh, saņemt šeit zālē un iepazīties ar tā statūru. Tagad uh, vārds kolēģiem Marijānai. Marinesko kungs, eh, Marijans Marinesko, jā, es apzinos, ka svarīgākais jautājums ir šis eh, ģenerāla plāns, bet es vēlos īsti pēckādēs arī eh, šajā ģenerāla plānā figurējušai sauszemes ceļu um, sadaļai, jo tas savā ziņā saistās arī to, ko mēs tāpat dzirdējām no komisijas pārstāvjiem. Ja? Komisija uzsvēra, ka divi kritēriji, ko komisija ņem vērā, uh, ir uh, pamata uh, tīkli, tātad projektiem jāsaistās ar pamata tīkliem, un atklāt ekonomiskā pamatotība arī. Tātad tā, racionālais aspekts, vienmērdiem sakot. Uh, nu, es varu atgādināt komisijai, ka runājot par lielajiem infrastruktūras projektiem un programmām, un šeit atsaucos Rumānijas operatīvo programmu ceļu izbūvēja vismaz 12 šādi projektu figurē, no tiem tikai 5 saistās ar pamata tīkliem. Pārējie projekti, septiņi projekti, tātad eh, attiecas uz visaptvarošo tīklu. Un um, tas gluži neatbilst, eh, attiecīgi, komisijas um, izvēlētajiem kritērijiem. Vēl viena lieta, kas būtu jāuzsver, ir šāda. Vēlos aicināt komisiju plānotāju to, kā tad Rumānijas izstrādājas jaunā plāns atbilst kaimiņu izstrādātajiem attiecīgiem plāniem. Lai nebūtu tā, ka vienā robežas pusē, piemēram, ir uh, izbūvēta, piemēram, šoseja, ārgājas šoseja, un otrā, un, un pie robežas tā, piemēram, beidzas. Nu, piemēram, uz robežas ar Bulgāriju tieši tā, šāda situācija var izveidoties līdz tātad 30 gadiem. Nekā tur nebūs. Un komisija uzsver, ka ģenerāla plāns ir tā valstu atbildība, tā valstu pārziņā. No otras puses, komisija ir apstiprinājusi tos projekts, kam tiek piešķirta prioritāte. Uh, prioritāros eh, projektus lielajās infrastruktūras programmās apstiprina komisija. Tā kā savā ziņas uzskatu, ka līdz ar to arī ir arī komisijas atbildība. Lai izpildītu visas prasības, kas ir fiksētas TNT regulām, ko apstiprināja gan parlaments, gan padomu gal galā. Lūk, nu, vēlos tad uzzināt, nu, eh, ko komisija domā par savu zemes teļu ģenerālu plānu, ja ģenerālu plānu komponentu. Un um, kā tad būs ar eh, šiem kritērijiem, ko komisija pats piesauc. Priekšsēdētājs, es vēlos gan norādīt, ka mēs nerunājam tagad par sauszemes eh, ceļu ģenerālplānu. Mēs eh, esam sasaukuši šo, šo sanāksmi, lai iepazītos ar, ar um, ehm, dzelzceļu ģenerālplānu Rumānijā. Mēs cerējām, ka vai 40% no dzelzceļa tīkla grasās tagad tās arī atstāt apmetā Rumāņu, un uz to arī koncentrēsimies. Nākamais runātājs, kundze. Tāpat Dēls kundze. Paldies, vēlos pateikties kolēģiem no komisijas par paveikto darbu, ko esat ieguldījuši vērtējot Rumānijas ģenerālplānu. Paldies par jūsu sadarbību ar Rumānijas iestādēm lai gūtu labāku pārskatu, un paldies par šo sagatavoto dokumentu, kas ir mūsu rīcībā. Pētījumā, pētījumā jūs atsaucaties dažādiem fondiem, dažādiem līdzekļiem. Jūs esat labi izanalizējuši arī Rumānijas atceļa raksturīgākos aspektus. 20% no tās līnijām uh, ir ietaupas TNT tīklos. kopš 90. gada dzelzceļa pārklājums, pārklājuma izmantošana Rumānijā samazināsies par 5%. Un citur um, samazinājums bija lielāks, vidējais apjoms aptuveni 7,7%. 7. lapusē pētījumā atradīsies visu šo statistiku. Domāju, ka tikai būtu pamatot un dabiski tomēr pievērsties plašākam kontekstam. būtu jāskatās, kā ir situācija reģionā kopumā, jo mēs taču meklējam ilgspējīgāku, kvalitīvāku transportu. Tas ir viss mūsu interesēs. Vēlamies samazināt oglekļa nospiedumu, bet eh, nu, līdz ar to nevajadzētu koncentrēties vien uz uh, Rumāniju, bet uz visiem Eiropas attiecīgajiem reģioniem. Šis ģenerāla plāns ir strateģisku raksturu dokuments. Uh, Tas balstās uz eh, ilgtermiņa redzējumu attiecībā uz eh, jomas attīstību. Vēlamies eh, panākt, lai dzelzceļš pamazām atbilst Eiropas standartiem. Vēlamies panākt, lai šis tīkls ir ilgspējīgāks, efektīvāks, un lai pasažieriem sniegtie pakalpojumi būtu klātībāki. Mums nu, pat vēl arī kompānijas uzņēmumi, kas darbos dzelzceļa jomā, strādātu rentablāk. Šis ģenerāls plāns protams, nav domāts tam, lai uh, grautu dzelzceļu nozari, lai mazinātu dzelzceļu pārklājumu. Gluži otrādi, ir nepieciešama um, sektora reforma, lai kopēju situāciju uzlabotu. Un um, pozitīvi līdz ar to vērtēju komisijas um, pārstāvis sacīto, ka jāpanāk, lai uh, līdzekļi, kas tiek ieguldīti dzelzceļu jomā, uzlabo nozares uh, konkurētspēju un uh, pakalpojumu efektivitāti. Un nu, tādēļ uh, ceram, ka šis jaunā plāns sarunās tiks atbalstīts. atbalstīts. Tas ir nepieciešams transporta sistēmas um, atbalstam Rumānijā. Bez šiem līdzekļiem, kas um, tiks piešķirt atbalstoši plānam, uh, situācija Dastajamā Rumānijā neuzlabosies. Un mēs nevarēsim arī sasniegt ilgspējīgās attīstības uh, mēķus, de dekarbonizācijas mēķus šajā jomā bez eh, šī dienā plāna īstenošanas. Un eh, tam ir nepieciešams, protams, finansējums, kurš šis plāns arī paredz. Un, kā es sacīju, 20% no mūsu astotā tīkliem ir eh, TNT pamata tīkla sastāvdaļa, un tieši ar tiem būtu jāsāk. Tur investīcijas ir visneatliekamākās. Un, ceram, ka Rumānija un citas kohēzijas valstis saņems pietiekamu finansējumu, lai uzlabotu mm, infrastruktūru mūsu valstī, lai transports kļūtu ilgspējīgāks un eh, efektīvāks. Un vēlreiz vēlas uzsvērt, ka būtu jāskatās uz eh, kopējo situāciju dzelzceļiem arī citās eh, attiecīgā reģiona valstīs. Statistika ir diezgan skumīga. Un jāstrādā galu beigās, lai panāktu, ka visi dzelzceļi ir mm, saslēgti un strādā ilgspējīgi. Šoreiz esmu paudus nevienu nevienreiz vien šajā komitejā, arī komisijas eh, klātbūtnē. Mums ir nepieciešams tāds infrastruktūras attīstības plāns, kas eh, sev iekļauj eh, dažādas transporta veidus, jo sevišķi kohēzijas valstīs, kurām ir ārējā Eiropas Savienības robeža. Ir nepieciešams papildus finansējums, kas stimulē infrastruktūras attīstību. Paldies! Lielas paldies! Nākamais kolēģis! Paldies, eh, cienījamie kolēģi, saka Ertuga kungs. Eh, Pirmām kārtām paldies eh, komisijai par skaidrojumu un paldies abiem komisijas pārstāvjiem no Dīčī Mū un Dīčī Reģī. Esmu viens no koordinatoriem, kas ir sekojis līdz šā debatē no pirmsākumiem, un jā, man jāsaka, ka, ja es būtu žurnālists, es sacītu, nu, ziniet, uh, tā, mū, tātad. Uh, dažas frakcijas, kurš uz populistiskiem apsvērumiem balstoties mēģina nomanot, kāda viena valsts ir izgājušās. Jo komisijas pārstāvi viennozīmīgi norādīja, ka, ka tas tiešām nav izdevies, un tāpat Dēls uh, uh, kungs arī pārliecināja mūs, ka tā nebūtu nav. Tātad šī situācija neatbilst patiesībai. Vēlos atgādināt, ka pat ja daži to Eiropas politiķiem to vēlētos, lai um, dalību valsts uh, transporta plānošana, tāpat kā šim paliek tikai dalību valsts kompetencē, un tad jau to jautājums. Vai um, es vēlētos, lai DG reģija iejauc uh, federālās valdības transporta plānos? Tas būtu, šis jautājums būtu jāuzsver citām dalību valstīm, tas attiec arī uz Rumāniju. Un šeit man rodas jautājums. Uh, jau kopš 94. gada šī um, um Tātad komiteja ir atbildījusi to, ka dzelzceļa atvērums uh, Vācijā arī samazinās, un tagad tas tiek kritizēts. Šī tēma man mājās, uh, manīm, ka atklātam arī ir tuva, bet katrā ziņā vajadzētu izvairīties no populistiskiem um, lozungiem un apstākļiem šajā komitejā. Paldies! Šai sakrā vēlos uzsvērt to, ka viena frakcija, zaļo frakcija, ir ierosinājusi apspriest šo jautājumu. Esam vērsušies ar vēstuli pie komisijas, um, lai vēlamies saņemt informāciju, nesaņemām visu informāciju, lai gan šāds tiesības mums ir. Un dzirdējām, ka 40% no dzelzceļa um, aptvērumu tiks um, atstāti, tā teikt, atmetā. Komisija to īsti neapzinās, tā esot Rumānijas darīšana. Lūk, nu, no otras puses mums ir informācija, ka šīs, tātad, dzelzceļa. Tā, Mm, tīkla norakstīšanai saskaņot ar komisiju, nu tādu iespēju esam e, guvuši lūk. Un koordinatori sanāks, ne visi koordinatori. Arī sociāldemokrātu koordinators Siksnās Ertūks ir piekrits tam, ka, lūk, sasaucam šādu sanāksmi. Nu, bet eh, esam nosūtījuši vēstuli komisijai, bet nu, mums nav šo dokumentu. Ja viss ir saskaņots ar komisiju, nu, daži to saka, un citi saka, nē, nē, ir lietas, kas ir tāds ekskluzīvs eh, Rumānijas lēmums, kas nav saskaņots ar Eiropas institūcijām, un nu, tad un mums kā parlamentāriešiem vismaz ir tiesības un nu, arī pienākums tad noskaidrot, kas tad īsti ir noticis, kāda ir patiesība. Nu, tādēļ šī debata arī notiek šodien. Vai šī debata ir populistiska vai nē? Ne? Nu, katram var būt uh, savs viedoklis, kaut kādā ir domas brīvība šeit, bet uh, sākumā jāpazīst ar faktiem. Un, uh, lūk, par faktiem ir jāicina izteikties. Tātad, um, uh, runājot par šiem tīkliem, kā tur ir Eiropas uh, līdzfinansējumi, vai uh, tātad uh, kohēzijas līdzekļi tiek izmantoti, es zinu, ka 58% uh, kohēzijas līdzekļu ir saņemties šiem mētiem, un tad tas vairs nav nacionāls uh, projekts, uh, Etoka kungs, bet Eiropas projekts Jo, ja tiek piesaistīta Eiropas nauda, sastāv izbūvē, piemēram, un, un nu, tad, attiecīgi, to pēc kādu laiku, protams, var, var atstāt atmetā tā ceļa, bet pēc uzņem kritērijiem un pēc noteikti laika. Un tā kā vēl, vēlos vaicāt komisiju, nu, kur tad ceļi vairs netiks izmantot, kāpēc par to nav runa? Jūs arī šeit pieminējat lielos projektus, jā, kas ir atbalstīgi, bet, bet kā tā tiem, kas netiks izmantot vairāk? Vai jūs varētu apstiprināt, ka neviens no tās ceļa gabaliem, kas ir finansēts ar tās ceļa gabalu, netiks tad, tad slēgts? Jo tad, tad nu gan mēs varētu sūtēties, ja, jo tad eh, nu, nauda ir neliederīgi izmantot. Tas ir relevants attiecīgi atbilstošs jautājums. Un šajā plānā, šeit šajā brošūrā, nu, smuka brošūra, viss ir kā kārtībā, un šis te Rumānijas tātad ģenerāla plāns asterizove. Bet, eh, bet, eh, piemēram, tie jautājumi, nu, piemēram, uh, uh, pāri robežai starp Rumāniju un Bulgāriju tikai viens eh, ceļš paredzēts, viens tilts eh, paredzēts, un te jādomā arī plašākā par, par sauszemes ceļiem un par pēc ārstēļu ceļiem, un šajā kārtē es, es neredzu, kā jūs pie tā grasās strādāt. Vai tas ir cilvēcības projekts tikai vienam, vienam tiltam, eh, vai te ir nepieciešams darbības starp abām valstīm, lai izbūvētu tas infrastruktūras starp abām valstīm, lūk, arī par to es labprāt saņemtu jūsu informāciju, un tas ir svarīgi. Un par dokumentiem tiešām vēlos vērst jūs uzmanību. Mums, kā parlamentāriešiem, ir tiesības pieprasīt attiecīgos dokumentus, mums ir tiesības tos redzēt. Nu, ja tie ir kvalificēti kā konfidenciāli, tas cits jautājums. Jūs nevarat teikt, nē, nu, ziniet, tur jau tikai tā neliela sāraksts ar mums un Rumāniju, tas taču nav svarīgi, jums tas nav jāredz. Nē, es vēlos uzsvērt, ka mums ir visas tiesības, mums pilsoņiem ir tiesības iepazīties noteiktiem dokumentiem, reizēm sanāk tā, ka pilsoņiem lielākas tiesības nekā mums parlamentāriešiem, un um, tas mums. Uh, protams, neiet pie sirds. Lūdzu, komisija. Mihā Noits, Vortmeni vai? Es pieteicos eh, vēlreiz, jo, jo nu, jūs piesaucāt šī populismu, jūs pārmetiet populismu eh, mūsu zaļie frakcijai tā sacītā. Es nepiekrītu, jo jautājumi, kas, ko jūs arī pamatot pieminējāt, eh, nu, tieši šis jautājums tātad, ja procedūra tāda, ka, ka mm, visi jautājumi iepriekš ir saskaņots, tad, tad mums ir tiesības tomēr uzzināt attiecīgo informāciju. Šī spēle no paša sākuma ir bijusi populistiska, lai, tā teikt, nomēnot kādu no valdībām, tāpēc es atceru, ka es no sākuma to neatbalstīju. No sākuma es atbalstīju to, ka šī procedūra nav pamatota, nav sakārtot, šī procedūra um, nav tā, kas būtu jāievēro, un, un koordinatoru sanāksmē arī mēs līdz ar to to pieminējam ka šāda pieeja pašsākuma nav um, pamatot un populistiskie apsvērumi nekur nav pazuduši. Paldies, un tomēr vēlreiz vēlos uzsvērt, ka mēs vēlamies saņemt informāciju, par ko esam mēģinājuši arī rūpēties, lai šī informācija būtu, un tomēr neesam to saņēmuši, un tas ir pamatojums tam, ka koordinatoru sanāksmē nolēmām sasaukt šo sanāksmi šeit, tas bija vienbalsīgs lēmums, Mēs pieņemam šo lēmumu, lai saņemtu informāciju, ko, par ko rakstiski vērsāmies pie komisijas. Kā populisms vai nepopulisms, nu, skatiet, raugieties to, kā vēlaties. Es domāju, ka šeit vairāk tomēr runa par faktiem. Jā, tiek tātad dzelzceļš, dzelzceļa posmi tiek slēgti. Jābūt kādam pamatojumam. Galvā dzelzceļš ir sekmē CO2 samazinājumu, un tas ir līdz ar to ļautkārtīgi. Ļoti relevants jautājums. Papadēlī pieteicēs vēlreiz un tad komisija. Nu, nevēlos um, ieslēgt uh, garās diskusijās, um, skatot, ka emocijas tagad ir nedaudz uzsvistas arī. Un, protams, uh, šādos jautājumos uh, tas uh, reizēm notiek, bet uh, jā, nu par celceļu finansējumu. Bet Eiropas saimnes finansējumu, protams, celceļu infrastruktūru. Um, pilnveidot nav iespējams, un um, tas ir jāņem vērā. Es piekrītu arī tam, ka nepieciešami visi fakti, kas kur ir finansēts, kas kur tiek slēgts. Un uh, šeit uh, nu, tiešām varētu šāds tāds ziņojuma aspekts apšaubīt. Ir nepieciešams atbalsts uh, visiem uh, transporta veidiem, tikai dzelzceļiem. Jā, jetzt hat die Kommission die Möglichkeit. Un nu, ko tāda komisija iespēja uz to visu rēģēt? Atbildēt mūsu uzdotiem jautājumiem un komentāriem, nu, ar nepacietību gaidam. Paldies, priekšsēdētāji. Es sākumā vēlos precizēt vairākus aspektus. Pirmkārt, pats astoņiem, kas, kur izbūvēja saņemts eh, Eiropas Savienības finansējums. Neviens no šiem astoņiem netiek slēgts. Tātad, uh, sasaļa posmi, kas ir saņēmuši Eiropas Savienības finansējumu, arī paliek, tie tiek uzturēti eksploatācija labā stāvoklī, un Rumānijas valdība ir apsolīta, ka noteikti procents no IKP ik gads tiks veltīts, lai uh, uz, uzturētu labā eksploatācijas stāvoklī uh, infrastruktūras elements, kas izdovēta Eiropas Savienības finansējumu. Tālāk, um, jūs pieminējāt to, Nu, ko tad īsti dara šos procesos komisija? Kā tad mēs esam iesaistīti šī transporta ģenerāla plāna izstrādē vai, vai īstenošanā? Esam mēģinājuši skaidrot, ka transporta ģenerāla plāns ir strateģiska rakstura dalība valsts eh, dokuments, ierosme, un komisija iejauc, lai, lai noteiktu, precisētu, vai priekšnoteikumi šī plāna izpildē ir īstenot. Ir noteikti kriteriji, noteikta metodoloģija, kurai ir jāsako, kas ir jāizmanto, lai līdzīgos transporta ģenerāla plānos tiktu ievēroti visi savienības kritēriji. Tā kā mēs, eh, protams, neiejaucamies tajā valstu veiktajā izvēlē, bet eh, mums katrā ziņā ir savu teikšanu par tādiem jautājumiem kā metodoloģija un izmantotie kritēriji. Nu, minēšu vienu vienkāršu piemēru. Ja dalībvalsts nāk klājā transporta ģenerāla plānu, ko tā liek mums priekšā, tā tad, un uh, šis plāns nav izdiskutēts dalību valstī, tātad ar iesaistītajām pusēm interesantiem, tad mēs iebildīsim. Nedrīkst pieļaut, ka tā kāds vienas ministrijas, viena ministra stratēģija, tā būtu visas valsts, visas valdības stratēģija. Nu, līdz ar to, piemēram, sabiedriskās diskusijas, debatas un, un šo debašu rezultāti ir viens no kritērijiem, kas ir jāņem vērā un uz ko es arī atsaucos. Ir citi kritēriji, nu, piemēram, atbilstošai adekvātai stratēģijai, cits starpā jābalstās uz dažādiem uh, transporta moduļiem. Ja transporta dienā plāns balstās tikai uz, uz, uh, uz kādu statistiku un nevis uz transporta um, tātad veidu modelēšanu, tad mēs iebilstam. Lūk, tur tā atšķirība. Tas ir dalībvalsts strateģisks dokuments, bet to gatavojot uh, ir jāievēro noteikti standārti, noteikti kritēriji. Nu, vēlos pieskārties um, kādam jautājumam, par ko jūs paudāt bāžas, proti jūs vērsāties pie komisijas ar noteikti ar vēstuli, pie um, abiem atbildīgajiem komisāriem iegūtu piekļuvu zināmiem dokumentiem. Vēlos uzsvērt to, ka transporta ģenerāla plāna kā tādi paši tie ir publiski pieejami. Un mēs arī vēstulē norādām jums attiecīgos saites uz tīmekļa vietnēm, gan Rumānijā, gan citvietnē, un kopumā šie plāni tiešām ir publiski pieejami. Bet uh, jūs bijāt interesēti vēstuļu apmaiņā, tā korespondences ar komisiju un Rumāniju. Savā vēstulē mēs esam rezumējuši šīs korespondences eh, būtību, svarīgākos punktus. Tad mēs uzsveram, ka ņemot vērā to, ka joprojām rīt iekšējās konsultācijas eh, starp eh, komisijas dienestiem, mēs joprojām vēl turpinam vērtīt savu lēmumu attiecībā uz šo programmu. Un tā ir runa par noteiktu projektu apstiprināšanu, nevis par, par pašu ģenerālu plānu, bet par attiecīgiem projektiem. Uh, Ņemot vērā to, ka šo projektu izvērtēšana turpinās, mēs uzskatījām, ka pilnīgi piekļuvi šai, šai korespondencijai un attiecīgiem dokumentiem nevar tik piešķirt, jo līdz ar to tas iešķirtos, tad respektīvi iejauktos lēmumu pieņemšanas procesā. Protams, pēc tam, kad programma tiks apstiprināta, tad uh, situācija mainīsies, ziņojuši komisāram Kretu un Bulšas kundzei arī komisārai. Pēc pāris dienām šis programmas tiks apstiprināts, nu, un tad noteikti, es domāju, ka jūs arī gūsiet pilnu, pilnu piekļuvi visiem dokumentiem. Jums ir tiesības pretendēt uz pilnīgu caurskatāmību, jums kā deputātiem ir sevišķi. Tā kā izskatīsim arī šo situāciju pēc tam, kad eh, programma tiks apstiprināta. Protams, izskanēja vēl vairāk komentāru, bet uh, nedomāju, ka manas tiem īpaši būtu jārēģē. Svarīgākais tika uzsvērts bija tas, ka Nu, mums ir jāņem vērā tāds labāks konteksts, un, protams, mēs to arī darām. Nav tā, ka mēs vērtētu tikai izolēt tādu Rumānijas eh, transporta attīstības ģenerālu plānu. Un mēs mēģinām arī izanalizēt to, kā šie plāni ir saskaņoti, tātad visā reģionā kopumā. Un, um, mēs, protams, eh, mēģinām sekmēt un dot zināmas simulus tam, ka kaimiņu valsts uztur pastāvīgu dialogu šajos jautājumos, nav tikai par savienības valstīm, bet arī trešajām valstīm, lai eh, pabeigtu transporta koridoru izstrādi, protams, nepieciešams di di dialogs starp iesaistītajām valstīm. Un eh, šādi ģenerāla plāna tam noteikti palīdz to sekmē, jo sevišķi tie ir saskaņot, te noslēdz eh, svarīgs transporta koridors, kas ir Connecting Europe instrumenta svarīgākais kriterijs. Paldies! Danke. Jetzt aber Nīdui. Paldies, Nīdī, kungs, lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdātā, vēl pāris vārdu. Kā jau es uzsveru ievadā, tas, ka jautājums tiek minēts apspriest, tas jau ir noderīgi. Mums nav pilnvaru apstiprināt ģenerālu plānu kādai dalību valstī, bet mums noteikti ir pilnvaras un spēja ietekmēt uh, situāciju Tā ka paldies, pateicoties par šo papildus uzsvaru, ko jūs esat likuši uz šo tēmu. Mums ir tik tiešām izdevies nodrošināt labāku šī ģenerāla plāna kvalitāti. Esam pateicīgi Rumānijas varas iestādēm par ļoti nopietnu attieksmi, ko viņi ir demonstrējuši šī pasākuma laikā, un tāpat arī par rezultātu, jo, kā teicu, ģenerāla plāns pilnībā atbilst vismaz no mūsu puses TNT nosacījumiem un kā uh, arī tas pierādās pirmo iesniegto projektu sarakstā. Projekts saraksts tagad ir pieejams jums kopš šī rīta, uh, jo formāli esam uh, nodevuši Eiropas parlamentam tos uh, projektus, ko mēs finansiāli gatavojamies atbalstīt, ņemot vērā arī jūsu diskusijas ar komisāru, kas notiks pārnākam pirmdien, tā tad šī informācija no komisijas puses jums jau ir pieejama. Mūs tāpat ļoti satrauc šis potenciālais draudz, ka apmēram 40% no dzelzceļa tīkla varētu tikt slēgti šajā ļoti dzelzceļiem bagātajā valstī. Ģenerāla plāns parāda, ka pastāv iespēja slēgt zināmas daļas, bet vēl šobrīd nav konkrēti nolemts par uh, slēgtiem uh, posmiem. Ja lēmumi tiks pieņemti, tad tas būs atbilstoši uh, tiesiskiem regulējumam un uh, arī saistībām infrastruktūras pārvaldītājiem, tātad demonstrējot, ka no šiem konkrētajiem maršrutiem nav nekāda ekonomiska labuma. Un, protams, šī slēgšana tieši saistās arī ar uzturēšanas un finansēšanas problēmām, kā jūs zinat. Mums nav tik daudz instrumentu, lai palīdzētu jebkurai dalību valstī, mm, tur, kur ir runa par infrastruktūras tīklu uzturēšana, bet mums ir zināmi instrumenti, kurus mēs izmantosim kopā ar reģionālu direktorātu, lai palīdzētu valstī pēc iespējas labāk izmantot tīklu tā pašreizējā formā un nodrošināt, ka tas tiek palielināts, attīstās visu transporta lietotāju vārdā un tāpat arī preču transportam. Paldies! Geschlossen, aber eine Frage. Līdz ar to šis jautājums ir izsmelts, lai gan tomēr paliek jautājums, lūdzu, kuru dokumentu tad būtu jūs mums nosūtījuši, ko būtu šodien mēs saņēmuši? Es zinu tikai šo vēstuli, kurai uzskaitīt vislielie projekti, bet tas arī viss, bet precīzi izsmeļošs saraksts nav mums pieejams. Lūdzu. Uh, tas ir nosūtīts šorīt, pakļaujoties jūsu kontrolas uh, funkcijai attiecībā uz jebkuriem SEF lēmumiem. Un pirmdien vēl notika komisija, mm, diskusija ar komisāru, bet uh, CEF sanāksme būs arī piekdien, nākam piekdien, un tāpēc, lai jums būtu pietiekams laiks izskatīt uh, finansējumo projektu sarakstu un lai jums būtu iespēja atbildēt uz turpmākajiem jautājumiem tiešā veidā. Tātad tas jums nodrošināts. Debate. Labi, līdz ar to liekam punktu šai debatē. Nākamais. Sastais darba kārtības jautājums. German Wings katastrofa, turpmākie pasākumi, un uzklausīsim gan Eiropas uh, aviācijas aģentūras EASAS pārstāvis, gan arī komisijas pārstāvis. Ich begrüße sehr herzlich Herrn Philipp Cornelius, der ist Abteilungs... Priekšsēdz sveikt uh, Cornelius kungu un Patriku Kīskungu, kurš ir EASAS izpildirektors. Kurš mums lūdzu sāks? Lūdzu. Nav. No. Mr. Cornelius. Kornēlis kungs sāks atzīmredzot. Paldies priekšstādātāji, cienījumā deputāti. Pēc Uh, German Wings uh, uh, lidmašīnas avārijas 24. martā, kurā gāja bojā ļoti daudz cilvēku. Gribu vēlreiz atgādināt, ka mēs domās esam kopā un izsakam līdzjūtību bojā gājušo radiniekiem. Tā bija ārkārtīgi traģiska un smaga avārija. Pēc trīs mēnešiem kāda ir situācija? Sākotnējais izmeklēšanas ziņojums, ko veic Francijas civilās aviācijas drošības aģentūra BA secina, ka 4U9525 reisa katastrofu radīja līdzpilota apzināta rīcība. Bet gribu piekrist, pie, piebilst, ka šis, šī izmeklēšana nebūtu vēl nav beigusies un jāpatur prātā, ka Eh, jāļauj šai izmeklēšanai ritēt savu gaitu un jāņem attiecīgi vērā tās rekomendācijas, ko franču izmeklētāji izteiks savos ieteikumos pēc eh, darba pabeigšanas. Jūs iespējams zinat, ka papildus tika paziņots eh, no Francijas tiesas puses, ka atbilstoši Francijas likumiem tiks veikta papildus izmeklēšana paralēli drošības izmeklēšanai, ko veids BA. Tātad, lai aplūkotu, vai jebkura persona, kompānija, aģentūra Eiropas Savienībā vai Francijā varētu būt uh, vainīga vai līdzvainīga. Komisija, protams, nepiedalās šajā uh, izmeklēšanā, bet uh, sekojam tā ļoti cieši, jo šīs drošības izmeklēšanas ir paredzētas, lai mēs labāk izprastu, kāda bija cēloņi un veicinošie faktori, jebkurai avārietā, lai mēs no tā varētu mācīties līdzpilota apzinātā Un speciālā rīcība ir eh, likus uzsvaru diviem jautājumiem - medicīniskās prasības, medicīniskā atbilstība pilotiem un piekļuve uh, pilotu kabīnei. Un tālāk secinot no šī uh, eh, BA aģentūras ziņojuma, kas ir publicēts 6. maijā, Bultas kundze komisāri ir prasījusi, lai Eiropas aviācijas drošības aģentūra izveido darba grupu, kas uh, izskatīju šos divus jautājumus. Tā tad uh, pilotkabīnas durvis slēgšanas sistēma un iekļūšanas, izkļūšanas uh, procedūras un tāpat arī kritērijas, kas attiecinām uz uh, pilotu medicīniskās atbilstības novērtējumu. Šī darba grupa joprojām aktīvi darbojas, tajā ir aviācijas un medicīnas nozars pārstāvi un Patriks Kī, aģentūras vadītājs, arī noteikti par to sīkāk pastāstīs savā prezentācijā. Darba grupas eh, darbs notiek paralēli un neatkarīgi no eh, Francijas eh, civilās aviācijas drošības iestādes BEA izmeklēšanas. Runājot par jau veikto darbību, gribētu norādīt, ka EASA 27. martā izdeva tā drošības informāciju aviolīnijām iesakot nodrošināt procedūru, ka gadījumā, ja viens no diviem pilotiem iziet no kabīnes, tad kādam citam kabīne komandas locekam ir jābūt klāt, un tas eh, tā tad izrietēja no šiem drošības apsvērumiem pēc notikušās katastrofas. Mm, šis ieteikums ir ļoti vā, eh, plaši arī īstenots, un arī sabiedrības šķiet to atbalsta eh, izveidotā darba grupā plūkos izskatīs šo rekomendāciju un tāpat arī citas rekomendācijas attiecībā uz medicīnisku atbilstību, personalitātes pārbaudi, pilota darba karjeras sākumā un kā lai nodrošina labāku pilota uzvedības un darbības novērošana, kā uztrabot eh, labāk informācijas apmaiņas starp dažādām iestādēm attiecībā uz eh, medicīnisko stāvokli, dažādiem medicīniskiem ierakstiem, pilotiem. Tātad viss šīs tēmas tiek aplūkotas un darba grupa tāpat arī novērtēs eh, alkohola un narkotika lietošanas kontrols tests, lai noteikti, vai tie ir atbilstoši nolūkam. Mēs paredzam, ka darba grupa pabeigs savu darbu jūlijā un pēc tam izteiks savus ieteikumus komisārai Bultas kundzei uzticība pilotiem tik tiešām nosaka to, ka mums ir nepieciešama tāda kontrolas sistēma, lai mēs varētu šo uzticību attaisnot. Šai sistēmai ir jāpalīdz um, iestādēm un aviolīnijām identificēt jau kādus individus, pilotus, kas varētu radīt kādu risku, un arī jāpalīdz pilotiem, ja viņiem ir kādi garīgās veselības um, traucējumi vai problēmas. Uh, tātad tādā atklātā veidā ir jāizskat šīs problēmas un jārisina tās uh, pasažieru interešu vārdā. Uh, Un uh, cilvēku faktors šobrīd kļūst ar vien svarīgāks, lai uzlabotu aviācijas drošību, kad kaut kas uh, notiek, un uh, tad piloti bieži vien ir vienīgie, kas spēja kaut ko koriģēt, glābt situāciju, un jānodrošina, lai viņi vienmēr būtu gatavi šādiem uzdevumiem, apmācīti un gatavi spējīgi tik galā situācijām. Mm pamatojoties uz uh, drošības izmeklēšanas uh, pašreiziem secinājumiem un informācijas, ko saņemam, tāpat balstoties arī uz uh, tām rekomendācijām, ko mēs saņemsim no darba grupas, ko veic EASA. Komisija, protams, būs gatava veikt nepieciešamo rīcību Eiropas Savienības līmenī, lai nodrošinātu, lai turpinātu nodrošināt Eiropas Savienības pilsoņu drošību, tad, kad viņi uh, izmanto avio pārvadātājs. Paldies! Vārds Patrikam Kī. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Es papildināšu Filipu Kornelius stāstījumu ar tādiem detalizētākiem faktiem par to, ko esam veikuši pēc šī traģiskā notikuma un sniegšu jums vairāk tehniskas informācijas par dažādām darbībām, kas ir veiktas. Tātad skatīsimies, vai slaidi darbojas. Jā, viss ir kārtībā. Tātad fakti, ko jūs jau visi zinat. E, tātad tie ir sausi fakti par e, German Wings avāriju, e, reis no Barcelonas uz Diseldorfu, 144 pasažieri, 6 apkalpas locekļi. Reģistrācija zīme bija DIPIX šai lidmašīnai un tā avarēja Francijas Alpos apmēram 100 km eh, ziemeļrietumos no Nicas pilsētas. Kā jau Filips teica, eh, drošības eh, izmeklēšana veids Francijas civilās aviācijas drošības investīcijas iestāde BA. Arī šī informācija ir publiski pieejama, bet es gribētu atgādināt, kāda bija šī katastrofas norise, kādi ir notikumi, kas ir izrietējuši no dažādām um, ierakstu sistēmām, kas ir atgūts no šīs uh, lidmašīnas. Tā tad viss principā notika ļoti īsā laika sprīdī, uh, mazāk kā 9 uh, minūtes. Un jūs redzat šajā slaidā, ka uh, ap 9.30, nedaudz pirms 9.30. Uh, lidmašīna lido 38 tūkstoši pēda augstumā, krūzinga augstumā un tālāk punkts 3 šajā slaidā. Tātad sarkanā līnijā ir attēlot uh, lidmašīnas trajektorija, reālā trajektorija. Tātad punkts 3 ir tas mirklis, kad kapteinis iziet no kabīnes un pēc uh, desmit sekundēm seko uh, līdzpilota darbība, izvēlēties uh, lidmašīnas augstumu, tātad līdz minimālam iespējamam augstumam, kas ir tātad zemes piezmēšanās līmenis, un te jūs redzat uh, zilo līniju izvēlēto augstumu, tikko kā kapteinis ir izgājis no uh, kabīnes, tātad tika izvēlēts šis ātrums zemes līmenis. Tālāk, punkts numur 5 šajā secībā. Tas ir lidmašīnas ātrums, tas tika palielināts no 273 mezgliem uz 308 mezgliem. Un tālāk notikumu secība, kad eh, gaisa satikmes eh, kontrole prasa eh, pilotu kabīnei paskaidrot, kāds ir viņa nolūks, nekāda atbilda netiek saņemta. Tālāk septītais eh, punkts. Eh, zvans, zvana skaņa, kas nozīmē, ka nav bijusi piekļuve eh, pilotu kabīnai, tur tiek dzirdēti vārdi, pēc tam pēc dažām sekundēm ātrums tiek palielināts no 308 līdz 350 mēsgli, pēc tam seko klauvēšana pie durvīm, pēc tam uh, spēcīgi sitieni, triecieni pa durvīm, tātad 11. punkts, un uh, tad uh, visbeidzot lidaparāts sasniedz minimālo augstumu un īsu brīdi pirms tam skan brīdinājuma signāls, kas dod komandu tātad pacelties, lai nenotiktu iepriekšanās zemē. Tātad te jūs redzat kāda bija šī traģiskā notikuma eh, norise. 24. martā eh, tika apstiprināts eh, šis katastrofas fakts un bija uzsāka izmeklēšana. EASA, kā jau to paredz Eiropas Savienības tiesība akti, EASA tika nozīmēta kā tehniskie konsultanti BEA Eh, iestādē, lai veiktu šo izpētīšanu, un tā pašā dienā jūs iespējams atcerties, ka eh, pilotu kabīnes balss ieraksts eh, tika atrasts. 25. martā mūsu eksperti pievienojās grupai, kas darbojās katastrofas vietā, lai līdzdarbotos, piedalītos izmeklēšanā un lai palīdzētu, centos palīdzēt eh, izmeklētājiem ar jebkādu veidu informāciju, kāda varētu mums būt. 26. mārts. Mārseļā prokurors eh, paziņo, ka eh, šī iepriekšnās zemē bija ar nolūku un tas bija līdzpilots, kurš apzināti ar nolūku tātad ietriec šo lidmašīnu zemē nākamajā dienā pēc ļoti plašām konsultācijām ar nacionālajām iestādēm un uh, aviolīnijām. EASA publicē ieteikums aviolīnijām, lai jebkurā brīdī divi cilvēki, divas personas atrastos uh, pilotu kabīnē, lai nodrošinātu šo tā saucamo četru acu principu. Tātad uh, šis ieteikums tika publicēts 27. martā. Kā mēs EAS esam iesaistīti izmeklēšanā? To jau paredz Eiropas Savienības uh, tiesību akti. Mēs darbojamies kā konsultanti uh, izmeklēšanas un analīzes birojām, uh, Francijas birojām. Mēs it īpaši sniedzām BA informāciju par to, kas ir izdarīts riska novērtēšanas ziņā, lai stiprinātu pilota kabīnes Uh, durvis. Tāpat arī sniedzām rekomendācijas uh, par pašreizējiem uh, nosacījuma attiecībā uz medicīnisko pārbaužu veikšanu arī pēc viņa pieprasījuma. Mēs sniedzām standartizācijas ziņojums par Vācijas varas iestādēm, tātad tas ir standarta pieprasījums, ko mēs šajā gadījumā saņemam no izmeklēšana veicošās iestādes, un mēs tāpat arī sniedzām uh, tādu kā novērtējumu par eh, sākotnēju novērtējumu, kas tika publicēts 6. maijā. Tālāk mēs turpinām sadarboties ar BEA, turpinām viņiem palīdzēt, it īpaši attiecībā uz eh, Eiropas tiesību aktu un regulējumu analīzi un interpretāciju, it īpaši saistībā ar visiem medicīniskajiem aspektiem. Kā jau Filips Kornelis uh, minēja, mēs pēc uh, uh, Bultskundas transporta komisārs pieprasījuma izveidojām darba grupu, kurai bija jāizvērtē BA secinājumi, kas izriet no sākotnēja aizmeklēšanas ziņojuma, un process ir tāds. Mums ir daži eksperti šajā darba grupā, jūs redzēsiet konkrētāk viņu vārdus tālāk slaidos, bet mēs tātad uzaicinām ekspertus, lai viņi mums palīdzētu un sniegtu savu skatījumu viedokli pār konkrētām tēmām. Tas tiek veikts pilnīgi paralēli BA veiktajai neatkarīgai izmeklēšanai, drošības izmeklēšanai, un laika, tātad grafiks arī ir ļoti atšķirīgs BA izmeklēšanas ziņojumi prasa gadu, divus gadus, lai tos izstrādātu, bet eh, mēs eh, raugamies uz eh, dažādām rekomendācijām, ko mēs droši vien sagaidīsim, varam paredzēt attiecībā uz lidmašīnu dizaina mainīšanu, kādiem uzlabojumiem un laika termiņš, kas ir paredzēts mūsu darba grupai, kā jau Filips teica, mēs vēlamies, lai šī darba grupa sniegt augstu līmeņa rekomendācijas komisāriem, komisā, komisijai kopumā, un mēs ceram, ka jūlijā šis ziņojums arī tiks noslēgts. Tālāk te jūs redzat šīs darba grupas locekļu sarakstu. Tajā ir dažādi eksperti no dalībvalstu iestādēm tāpat arī aviolīniju pārstāvi, ir pilotu asociācijas pārstāvi, ir uh, cilvēki, kas pārstāv uh, medicīniskos dienas ārstus, kas strādā aviācijas dienestos vai arī mm, tos, kas izmanto konkrētu aviolīniju pakalpojums, tātad iekļāvām dažādu cilvēku šajā darba grupā. Tāpat arī mēs gribējām, lai būtu kāds, kas ir atbildīgs uh, par apmācības uh, procesu, tātad kāds no apmācības organizācijām, jo mums uh, šķita bija interesanti aplūkot arī sākotnējos soļus, jebkura pilota apmācības procesā. Papildus tam uzaicinājām vairākus ekspertus, lai viņi piedalītos dažādās diskusijās par um, izvirzītajām tēmām. Tur ir arī mūsu EAS aģentūras uh, pārstāvi, tāpat arī no ASV federālās uh, aviācijas uh, organizācijas pārstāvi, tur ir tāpat arī aeronautikas medicīnas aviācijas pārstāvi, tāpat Vācijas aviācijas asociācijas pārstāvi, jo, kā jūs zinat, uh, Vācijas asociācija pati izveidoja arī savu darbu grupu, lai aprūkot līdzīgā rakstura jautājumus, un mēs domājam, ka būtu ļoti labi, ja mums būtu tāda spēcīga koordinācija un uh, sadarbības starp šīm divām darba grupām. Tātad, ko mēs pētam, ko aplūkojam? Atkal, kā jau Filips pieminēja, mēs pirmkārt aplūkojam uh, pilotu kabīņu durvju jautājumu, Tātad, kā jūs zinat, eh, šīs eh, pilota kabīņu durvis tika stiprināts pēc 11. Eh, septembra notikumiem, un mēs gribējām aplūkot drošības prasības pamatojumu šīm pastiprinātajām durvīm, tāpat gribējām aplūkot citus pasākumus, mehānismus, kas tiek izmantot, lai aizslēgtu pilota durvis no iekšpuses, īpaši uh, manuālās slēdzenes aizslēgšanas veidus. Mēs pārskatījām arī aeromedicīniskās pārbaudas un to, kā notiek sākotnējā un tālākā pilotu novērtēšana, kādi ir psiholoģiskie testi, kā notiek testēšana uz alkoholu un narkotiku lietošanu, tātad kā uh, kāds ir šis aeromedicīnas pārbaužu ietvars un kā izveidot tādu potenciālu sistēmu Eiropā, kas labāk nodrošinātu šo aeromedicīnisko datu apmaiņu. Mums šķiet, ka tas arī ir viens no tādiem vissarežģītākiem elementiem mūsu darbā un arī vissvarīgākais. Mēs gribējām aplūkot pilotu darba vidi kā tādu un sociālo atbildību, kāda mums ir visiem. attiecībā uz to, kā pilots uh, saskata sevi uh, savā darba vidē, tīpaši tad, ja ir uh, pilotam kādas problēmas, grūtības, vai, nu, teiksim, veselības ziņā, vai, teiksim, depresija. Mēs gribējām aplūkot to, kā ieviest tādu sistēmu, kur labāk mēs varētu rūpēties tik galā ar šādiem aspektiem. Kāda ir šī brīža situācija? Esam saņēmuši Mm, devumu no FAA attiecībā uz pilotu gatavību atbilstību, kādi testi tiek veikti ASV, piemēram, attiecībā uz uh, pilotu adekvātumu nodrošanu. Esam veikuši informācijas apmaiņu ar uh, Vācijas aviācijas uh, asociāciju un mums bija ļoti interesanti veikt šo informācijas apmaiņu Eh, šajā grupā, un mēs redzējām, ka mēs, tātad abas darba grupas, aplūkojam ļoti līdzīgs jautājums, un šķiet, ka arī mūsu secinājumi būs samērā līdzīgi. Grupas pēdējā sanāksme paredzēts, ka tā notiks 16. jūlijā, un mēs sev dosim vēl kādas divas nedēļas, lai pabeigtu gala ziņojumu, un tas nozīmē, ka mēs uh, formāli varēsim tad iesniegt savus uh, ziņojumus, savu ziņojumu komisijai līdz uh, jūlija beigām. Ceru, ka izteicos pietiekami skaidri un paldies, ka man uzklausījāt. Paldies jums abiem par jūsu ziņojumu un arī starpziņojumu. Šī katastrofa mūs ļoti satrauc. Un arī toreiz pēc eh, šīs katastrofas mēs arī ievērojam klusumbrīdi, apliecinot arī savu līdzjūtību ģimenēm, cietušo ģimenēm. Un mēs atbalstījām arī šādu kārtīgu izmeklēšanas kārtību. Mēs nevēlamies tur aizrauties kaut kā task force vai tam līdzīgi. Mēs uzskatījām, ka visam jānotiek saskaņā ar procedūrām. Un līdz ar to esam ļoti pateicīgi, ka ir izveidota ļoti plaša izmeklēšanas komiteja, kurā mēs redzam, ka dažādi iestāžu pārstāvi var piedalīties un līdz to nodrošināt ļoti rūpīgi izmeklēšanu un līdz to novērst iespējams šādu mm, katastrofu atkārtošanos nākotnē. Tā došu vārdu vispirms koordinatoriem. Varinēs Kūkungs, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Paldies, godātie viesi jums par šodienas prezentācijām. Gatavojot kala ziņojumu. Kā jūs plānojat, kā jūs sagatavotās rekomendācijas varēs ieviest? Nu, taču redzam, kā rekomendācijas būs, vai ne? Bet vai pārliecība, ka arī aviosabiedrības to ievēros? Izmēl ceturtā, kas un dēvādā. Paldies! Arī man politiskās grupas vārdā vēlas jums pateikties par šiem prezentācijām. Ar vien tas, protams, ir ļoti emocionāli sarežģīts jautājums. Mēs visi, manuprāt, vēl ļoti dzīvi atceramies, kas īsti notika pirms trim mēnešiem. Mēs nevarētu pārsteigties. Mums ir jāspēj no daudzajiem arī ziņojumiem izlabīt pašu svarīgāko. Nekad nav iespējams simtprocentīgas garantijas. Pat ja mēs to īsti mēģinām, cik vien iespējams labākais izdevums panākt. Tagad ar uh, pilotu kabīnes durvīm. Kā tad būs? Kā tad tālāk rīkoties ar medicīnas pārbaudēm, ar alkoholu, narkotiku prasībām, visām šīm pārbaudēm? Tas ir viss kā saprātīgi, bet nedomāju, ka tas ir kaut kāds brīnumlīdzeks, kas visu atrisinātu. Ja es domāju, mēs, protams, runājam par plakatīvu sagatavošanu, par visaturošu medicīnisko pārbaušu īstenošanu, bet vēl papildus tad ir jautājums arī komisijai. Vai tad nebūtu tomēr jāpilni? Vēl papildus arī pārdomāt, arī regulāri, ievarot, zinām, standartizētās procedūras, tomēr panāk, ka visi piloti tiek pakļauti šādai medicīniskā pārbaudē. Saprotat, ka tas, protams, nav nekāds brīnumlīdzeklis. Ja sapratu pareizi, ir, protams, arī tāds arī jau atbalsta programmas šobrīd pieejams, kur attiecīgi gan ārsti un paši arī piloti piedalās tajā, ko mēs saucam par uh, peer intervention programmas. Vai tas arī varētu būt labs solis, ko varētu atbalstīt ar darba devējs? Un vai šāds arī modelis, šāda procedūra nebūtu jāuzstāda par obligātu visai Eiropas Savienībā? Nu vēl, vēršos vēlreiz pie Eiropas komisijas. Tie priekšstāvumi mēs dzirdējām, kā jau pašas avio sabiedrības to ļoti precīzi ierosināja. Un noteikti, ka ir jābūt visu laiku divām, divām cilvēkiem pilotu kabīnēm. ASV jau sen bija šāda kārtība, varbūt arī mums vajadzētu tomēr to noteikt, arī ar likumu spēku. Lai novērš šādu iespēju atkārtošanos. Paldies! Robert Zīle, lūdzu. Iepaldies ja ekspertiem par ļoti visaptarošām prezentācijām. Jūs iepazīstināt ar tādiem provizoriskajiem šobrīd ziņām atzinumiem un rekomendācijām. Bet kad varētu būt gatava šīs rekomendācijas? Un, un jūs esat kā eksperti Jautājums bija, protams, ir tā, ka šīs drošās durvis tika ieviest kā drošības pasākums, tad, kad pasakņās drošības situācija. Nu, mēs atceramies, tas bija saistīts ar 11. septembra uzbrukumu ASV. Bet tā tā kā ir jāskatās, lai nebūtu atkal tā, ka ķēdes reakcijā mm, jauni pasākumi varētu novest pie citiem nevēlamām situācijām, bīstamām situācijām. Mēs pilnībā atbalstu katrā ziņā jūs darbu. Paldies! Paldies, Bilbao kundze! Paldies priekšsādātāji! Paldies mūsu viesiem par šodienas paskaidrojumiem un skaidrojumiem un prezentācijām. Manuprāt, ir acīm redzams skaidrs. Tiek domā padarīt noziegums, viņi vienmēr ir soli priekšā sabiedrībai un politiķiem. Mēs no savas puses tikai mēģinām viņiem no muguras dzīties pakaļ un mēģināt kaut kāds izmaiņas veikt. Un ir saprotams, ka simtprocentīgi garantija ir ļoti sarežģīti garantēt. Ja jūs runājat par daudziem svarīgiem jautājumiem - pilotu sagatavošana, medicīniskās pārbaudes, drošība pilotu kabīnē, piemērojamie pasākumi nākotnē. Bet jūs neminējāt, un es nezinu, vai tas īsti atbildīgi ir. Tomēr man interesē arī vēl cits aspekts. Daudzas ģimenes šīs katastrofas rezultātā uh, ārkārtīgi cieta. Tā bija traumatiska pieredze. Viņiem nepieciešams atbalsts. Es nedomāju tikai kāda psihologa atbalsts, atbalsts, bet arī vēlāk risinot daudz administrīvus jautājumus, kuras izraisa šādas katastrofas. Es nezinu, ir tāds cietušo personu organizācijas un asociācijas. Es domāju, jūs nepieminējat šeit plānu topošajā ziņojumā, bet domāju, vai jūs esat droši vien par to domāšu, vai ne? Un jūs arī varētu varbūt to iekļaut savā ziņomā. Runāt tieši par cietušo cilvēku ģimenēm. Vai viņi saņem kādu atbalstu, vai viņi vēl saņem šādu atbalstu, vai uz to kaut kādā veidā ir rēģēts. Un pat ja viņi sākumā saka nē, bet, nu, lai kādā sniegt tā kā izvēles iespēja būtu, ka viņi var saņemt šādu atbalstu. Es domāju, to varētu vēl papildus iekļaut, kā arī mandāti jautājumu, ka arī tad eh, cietušās personas saņem atbalstu un to varētu nostiprināt zinām protokoliem. Paldies! Paldies, tālāk, Dievas Kalkungs. Jā, paldies priekšsādātāji. Paldies mūsu ekspertiem par informāciju. Manuprāt, ir skaidrs, ka avīzes satiksmes drošība prasa vislielāko vērību, jo, diemžēl, pieaug dažādu katastrofu skaits. Un šī pēdējā katastrofa nu, tā notika tikai tādēļ arī daļai, kā bija skaidri šie pretterorismu pasākumi. Un bija situācija, ko nevarēja atrisināt, jo tā bija apzināti izveidota, mm, cīnoties pret terorismu. Agrāk valdīja pilnīga brīvība. Bet, diemžēl, šodienas pasaule ir savādāk, un mēs redzam, ka radikālās grupas teroristi arvien vairāk tika aktivizējas. Un tas skar tieši arī gaisa satiksmes drošību. Es esmu gatavojis ziņojumu par atsevišķiem pasākumu kameriem skaneriem. Un ar to arī saistīt vairāk stacinām par skaneru izmantošanu lidostās. Valstis arvien vairāk naudas iegulda uh, drošības pasākumos, bet, nu, ar to nepietiek. Mēs redzam, ka ir jādomā arī par šo drošumu. Un es domāju, ka jārunā būtu par drošumu un drošību. Uh, kopīgi mm, arī nākotnē, nevis tikai skatot no šī vienas katastrofas perspektīvas. Varbūt, ka mums ir pienācis laiks tiešām runāt arī par ļoti nopietnām izmaksām, ko strādā, un ka dalībvalstīm šāds ir uzdevums arī uzņemties atbildību un sniegt arī šīs nepieciešamās finanses. Es jau nesaku, ka līdz tam mēs nākotnē varēsim novērst pilnīgi visas iespējamās katastrofas, bet te jāizveido tādu visaptverošu pieeju. Un ir jānovērš iespējamie notikumi. Tad aicināt skatīties lietām plašāk. Un aicināt, lai rekomendācijas nepaliek tikai rekomendācijas papīri, bet to būtu jānostiprina ar likumdošanas aktu palīdzību. Paldies! Es arī pats tāds eh, vēlētos dažas lietas pateikt. Tiešām šī divu personu princips. ASV tika ieviests un tur ir vairāk arī eh, gan cits fonds, jo mums ir kā bija cits drošības eh, garantijas iebūvēts, bet, un tad likās, ka divas personas tas nav tik obligāti. Mums likās, ka ar to pietiek un kabīni var aizslēgt kabīnes durvis tikai tad, ja ir vienojušies par to. Es domāju, šis ir pirmais jautājums, vai neko var izsku, izdiskutēt. Un otrs ir jautājums par ārsta klusēšanas pienākumu. Protams, tas ir uh, vecs tradīcija, bet šā brīdī tas skaidri atklāja, kad ir jānosaka izņēmumi. Ja ārsti apzinās, ka te ir skaidrs apdraudējums, nu tad jāmaina šī kārtība. Vai jūs par šo jautājumu domājat? Es saprotu, ka te vēl nav rekomendācijas izstrādāts līdz gala fāzē, bet var jūs varētu šos tomēr divas lietas arī komentēt. Kurš no jums būtu gatavs sākt? Lūdzu. Jā, paldies par dažām lietām. Marinēs kungu jautājums kā nodrošināt rekomendāciju ieviešanu. Jā, nu, tas būs atkarīgs no pašām rekomendācijām. Dažas no tām droši vien pārvērtīsies pēc aizstošiem tiesību aktiem, bet tas tā nav vienmēr. Un dažkārt jau izdodas panākt arī pat nozare to visu ievieš arī e, brīvprātīgā kārtā. Viss aviošanā kompānijas Eiropā šobrīd to jau ir ieviesuši, tādu divu personu prasību. Bet, nu, tas, protams, nav vienmēr tā. Tālāk uh, bija jautājums par šiem regulāriem medicīnas pārbaudēm un sastarpējās atbalsta programmas. Nu, par to visu arī mūsu taskforce šobrīd starpgrupa uh, strādāsim, domāsim, bet vēl neesam panākuši secinājumu šajā jautājumā. Tālāk par divu personu prasību ASV. Tāds nav, tur nav tas absolūti, tas nav tā kā noteikums, bet avio sabiedrības pašas to ievēro. Un tas ir saistīts ar to, kādā veidā vispār tiek, nu, izmantots pilotu kabīnas durvis. ASV ir savādāk. Eiropā. Lūk, mums ir skaidri noteikti CCTV sistēma. Bet tas viss saistīts ar drošību jau. Dzīves kunga jautājums bija par līdzsvaru starp drošību un drošumu. Mēs to ļoti labi apzināmies. Pilotkabīnas durvis, protams, ar vienu ir būtisks jautājums, un tā ļoti nopietna prasība. Un līdz šim tā ir eh, ļoti labi kalpojas šim uzdevumam, mēs to arī esam apzinājušies. Dubā kundze, jūs runājat par ģimene? Jā, mūsdienās uh, Eiropā reti notiek šī ļoti apjomīgas katastrofas, un katreiz tas pieprasa ļoti ir, uh, liels resursus, lai uz to visu rēģētu. To pirmkārt veids pašas dalībvalstis. Tomēr arī Eiropas mērogā mums ir šāda sadarbība, un te ir izveidots tīkls, kā zina, Eiropas drošības izmeklētāja tīkls, un tajā mēs arī pārdām šāds jautājums. Kā palīdzība cietušajām personām? Un tādēļ tā ir, tas ir nopietns veids, kā iestādes mācās viena otras, kā rīkoties šik nopietnos gadījumos un spēj palīdzēt. Tad tā tad, zinām, pieredze apmaiņā Eiropas mērogā. Papildus tas paredz arī kādā veidā cietušo ģimeni saņem informāciju. Pirms tas, piemēram, ziņojums, kas tiek sagatavots, tiek publicēts. Tālāk, kolēģis, eh, izskanēja jautājums par šādu arī, protams, jā, vispār, mm, visaptverošo holistisko pieeju. Par vēl papildus uzlabojumu drošam ziņā. Nu, mēs, kādā ziņā, esam par to, ka jāpārskaita. Uh, 2016-2008 gada regula par drošumu un jānodrošina, ka tās normas atbilst mūsdienas prasībām. Komisija to vēlas iekļaut arī kopējā aviācijas stratēģijas paketē, eh, ar ko nāksim klāju šī gada beigās. Un krāvērkungs jūs jautājums par arī par ārstu profesionālo klusēšanas pienākumu. arī jāšķirot, vai mēs savā darba grupā izskatām, un tomēr tur vēl Patriks varētu jums sniegt papildus informāciju. Patriki. Paldies, um, Kīkungam, māt. Paldies, un uh, pateicos, ka augstvērtējat mūsu darba grupas uh, veikumu. Nejauciet, nemēģināties šajā tehniskajā darbā, mēs to tiešām augstu vērtējam un respektējam. Papildinot Filips sacīto. Ja? Pirmkārt vēlos um, uzsvērt to, ka tas atbilst arī jūsu sacītiem, ka drošība to nekad nedrīkst skatīt neatkarīgi no drošuma aspekta un otrādi. Un tā neapšaubām ir viena no jomām, kur mums ir vēl jāpiestrādā. Iedzinoties drošības uh, prasībās, kādas um, pat labāk tiek izvirzītas uh, mašīnu pilotu kabīņu turvīm, turvīm nostiprināšanai, iespējams, ka nevēluši esam izraisījuši eh, drošuma apdraudējumus un arī otrādi. Tā kabīnes eh, durvis, ja mēs eh, tā skatām tikai no drošības viedokļa raugoties un apvienojamies no papildus atslēgām, piemēram, papildus drošības aspektiem, tad mēs kaitēsim drošumam. Un tāpat kā kolēģis sacīja, šī Kopējais globālais konteksts nozīmē to, ka mums jāatrod tāds risinājums, kas vienlaikus eh, um, risina gan drošības, gan drošuma aspektus. Mēs nevēlētos, lai ja vienā jomā radītu pasākumu, izraisītu liekas problēmas otrām jomām. Viens no jautājumiem, kas izskanēja no jūsu puses, bija eh, nepieciešamība nodrošināt divu personu klātbūtni, pastāvīgu klātbūtni kabīnē. Nu, raugāmies, skatāmies, kas tad eh, būtu darāms, lai to nodrošinātu kādas būtu optimālās rekomendācijas, vai vajadzētu to paģērēt obligātā kārtā, zinot, ka, nu, piemēram, ASV šādas obligātas prasības nefigurē. Jā, tiek rekomendēts, ka tā būtu jārīkojas, kā to minēja Filips, bet tās nav obligātas saistības. Un mēs zinām arī, ka ir tādi gadījumi, kad uh, lietaprāta kabīne ir tik neliela, ka sarežģīti nodrošināt uh, to, lai, teiksim, nu, piemēram, stewards uh, ienāktu kabīnē un viņam būtu vēl ko citur izņemot otrā pilota vietu varbūt, un ja viņš vai viņa, kas, vai kas nu būtu uh, stilēts vai stilēts, iesēžas otrā pilota vietā, nu tas var nebilšas arī izraisīt um, uh, drošuma tādus uh, riskus. Nu tā kā te jāskatās tiešām, kā ņemt vērā operatīvās um, problēmas, operatīvas ierobežojums, uh, lai uh, maksimāli uzlabotu um, lidaparāta drošību. Bet uh, eh, otrs puses, lai izvairītos no pārliekām preskriptīviem risinājumiem, kas reizēm varbūt uh, eh, eh, drīzāk iešauja kājā tā sacīt uh, pašiem droš, drošuma aizstāvjiem. Un uh, vēl viena joma, pie kuras uh, jāpiestrādā, ko Krāmerkungs uh, pieminēja, ir tātad, zināms, saistības. Nu kā tad uh, uzspiest uh, valstīm šo. Uh, saistības pārkāpt konfidencialitātes prasības un kā pieprasīt, lai viņi jānolaiž sniegt šo informāciju. Nav nekādu normu vai, vai kritēriju, kas spiestu ārstiem um, izpaust tās profesionālas noslēpumus. To būtu ļoti nodrošināti. Nu, tā domāt par, par tādu, par tādu, par aero, tātad, medicīnisko testu veicēju, tātad, uh, uh, rīcībā sēšu informāciju, kā nodrošināt to, lai drošības uh, aspektiem kritiskā svarīgā informācija nu, nav tātad iestāžu rokās. Tas gan būtu jāpilnveido. Nu, Eiropā pilots var nolikt eksāmenu un dabūt savu pilotu licenci vienā valstī un uh, reāli strādāt citā valstī. Nu, lūk, uh, Šādā aspektā ir jāpadomā par to, kā tad uh, nodrošināt visas nepieciešamās medicīniskās informācijas pieejamību arī citās valstīs, un pat labāk tas tā nav, un tas noteikti būtu jāmaina. Lūk. Kas attiecas uz pilotiem domātām atbalsta programmām? Jā, Retuka um, kungs uh, šo tām pieminēja, nu šādas programmas pastāv. Vairākas liksabiedrības šādas programmas um, realizē, piedāvā saviem pilotiem, un cik zinām, tās strādā tiešām diezgan labi ar to palīdzību tiek uh, radīta gaisotne, kurā gan uh, piloti, gan arī citi darbinieki, kuriem saskarsme ar uh, drošības aspektiem, var rast kolēģu atbalstu, noteikti struktūras, tātad atbalstu, lai nedaudz novelc, tā teikt, slogu no saviem pleciem, lai, lai uznātu, ko dara citi, tā teikt, un, nu, jāpadomā, vai šādi pasākumi būtu jāpielāgo attiecīgās organizācijas īpatnībām. Uh, Vai varbūt šo konceptu varētu vispārināt un piedāvāt tādu vispārīgu raksturu, tad atbalsta struktūru, un ja tā, tad mm, kā to realizēt? Vai paredzēt, ka šādas programmas ir obligātas, vai mēs eh, nākam klājā ar tādām mm, maksimāli stingrām rekomendācijām par šo programmu ieviešanu, vai kā, nu, jautājumi ir delikāti, bet, eh, nu, gala beigās ir taisnība arī Meri Neskokungam. Jautājums ir, eh, kā mēs varam panākt, lai rekomendācijas, ar kurām nāksim klajā šī pētījuma, šī darba rezultātā, efektīvi tiktu piemērotas Eiropā, no Eiropas līdzsabiedrību puses, un es neesmu drošs, ka te, bū, te būtu nepieciešama kā tiesība akti, kā tie, saistoša tiesība akta palīdzība, to, to var ieviest un citādi ne, jo reizēm ir vērojams pretējais, ieviešot kādus tiesību aktus, mēs uh, liek sarežģījam kādus aspektus. Reizēm pētēju, ka ar to, ka mēs vaļamies uz kādām iniciatīvām, veidojam noteikti drošības eh, kultūru, Un tas viens no tādiem vadmatīviem, pie kura mūsu darba grupa strādā. Un, nu, līdz ar to ir vienkārši nepieciešams uztaustīt pareizākos, optimālākos instrumentus, ar kuru palīdzību tad šīs rekomendācijas tiktu ievēstas. Un visbeidzot, Dubau kundzes sacītais mūsu darba grupa pat labi negrasās um, risināt um, cietušo ģimeņu tātad psiholoģisko traumu jautājums no tālāk. Nu, ir speciālisti, kas strādā pie šiem jautājumiem, bet tas nav gluži mūsu darbs. Es piekrītu jums, ka, un vēlos jums arī jūs informēt, ka esmu pats bijis eh, klāt vairākās piemiņas eh, ceremonijās, kur piedalījušās upuru ģimenes, nu tā tiešām ir neatvarama, prātam neatvarama traģēdija, par kuru mēs esam tātad tiešām ļoti šokēti, satraukti visi mēs tie astu darbinieki, jūtam līdz, protams, upuru ģimenēm, bet mūsu likumdošanā, mūsu normatīvajos aktos nu, nav nekādu instrumentu, ar kur palīdzību mēs varētu te, te ko mainīt. Mēs esam nu, aģentūra, kas nodarbojas ar drošības jautājumiem. Tā kā mūsu darba grupa pie šī jautājuma nu, nestrādās, bet nu, pilnīgi noteikti piekrīt jums, ka tā ir viena no jomām, kur arī vēl būtu ko, ko piestrādāt, kur, kur vajadzētu turpināt diskusijas un varbūt mēģināt uztaustīt kādu kopējas pasākums nākotnē. Nu, līdz ar to šķiet, ka esmu atbildējis visiem jautājumiem. Paldies! Jā, paldies! Eh, paldies par eh, šo sniegto informāciju, par diskusiju, par atbildējumus jautājumiem. Situācija joprojām paliek, protams, smaga. Un gaidīsim ar nepacietību jūsu starp grupas ziņām, kas būs pieejams jūlijā. Un iespējams, ka tad vēlreiz arī jūs eh, uzveicināsim šeit, pie mums katrā ziņā mēs ceram, ka tiks izdarīti adekvāti secinājumi, lai nekas tam līdzīgs nākotnē vairs neatkārtotos. Un vēlreiz paldies jums par uh, jūsu ierašanos un sniegto informāciju. Ja, wir kommen dann. Nu, ko, kolēģi, līdz ar to esmu nākuši pie nākamā darba kārtības punkta viedokļa apmaiņa attiecībā uz uh, valsts atbalstu transporta uh, jomā. Kā jūs zināt, uh, Eiropas komisijas valsts atbalsta politikai ir liela nozīme, piemēram, ostās, bet ne tikai tur. Dažādos līmeņos tiek spriests par dažādiem transporta veidiem, modeļiem, par kuriem ir dažāda, teiksim, attieksme, bet uh, Nu, šeit valsts atbalsta politika, protams, spēlē lielu lomu šo politiku izstrādē. Un tādēļ man prieks sveikt Kāru Sokopu, konkurences ģenerāla direktorāta vadītāju šeit mūsu vidū. Jums vērts lūdzu. Tas ir dāzins. Nu, protams, jāizsāk to, ka es tam pateicīgi, ka ieradāties. Paldies un pateicos par to, ka uzaicinājāt mūs ierasties šodien šeit, lai nedaudz painformētu jūs par valsts atbalstu publiskā transporta infrastruktūras apmāk manā rīcībā kāds pusminus desmit minūtes, ja tādiem ievadvārdiem. Jā, un tad man ir desmit slaidnā rīcībā, mēģināšu tad uh, katram veltīt minūti un uh, iekļauties attiecīgi jūsu rekomendētajā grafikā. Nu jā, konkurences ģenerāla direktorātam jau nu, būtu jārāda priekšzīme efektivitātes ziņā, un nu, skatīsimies, kā tad es. Labi, tātad, izējas punkts manai prezentācijai un man sniegtajai informācijai tāds, ka uh, Nu, komisijiem mēģina, protams, ievērot Junkara komisijas um, nosprostās prioritātes attiecībā uz uh, jaunām darba vietām, izaugsmu, transportiem un transportiem. Šeit spēlē milzīgu ārkārtīgi svarīgu lomu šajā stratēģijā, un tāpēc nav pārsteigums, ka arī valsts atbalsta noteikumi šajā jomā ir diezgan tādi, sacīsim, liberāli, ja mēs to salīdzinām ar citiem sektoriem, citām jomām. No nu, valsts eh, atbalsta raugoties, eh, kas tad ir svarīgākais pienesums, ko valsts var sniegt infrastruktūras finansējumam? Trīs šāds varētu minēt, ko vēlas īsti pieminēt. Pirmkārt, eh, izvairīties no tā, lai valsts atbalsts infrastruktūras projektiem um, nāktu par sliktu konkurences spējai vai pastāvošai infrastruktūrai, tātad, lai, lai nebūtu tik nodarīts pāri. Un otrs aspekts, kas ir svarīgākais un pie kura atgriezīšos vairāk kārt, izvairīties no, no pārlieku lielas kompensācijas. Proti, lai atbalsts, kas tiek sniegts infrastruktūrai, būtu tik minimāls, cik, cik iespējams, cik nepieciešams, lai infrastruktūra tiktu izbūvēt reāli un lai piesaistītu papildus eh, privātās investīcijas infrastruktūras izbūvēm. Un šeit mēs veicam finansējumā no līdz parasti, lai noteiktu kas ir nepieciešams, lai piesaistītu atlikušās investīcijas un uh, valsts atbalsts attiecīgi aprobežojas ar šo pirmo līmeni tikai. Un trešais uh, elements ir nodrošināt piekļuvi infrastruktūrai, lai novērst to, ka infrastruktūras izbūve tiek izmantota, uh, lai radītu dominējošo pozīciju, lai bloķētu citu konkurentu piekļuvi infrastruktūrai un nu, līdz ar to vairāk kropļot konkurenci. Rezumējot, Mūsu politika sastāv no um, tādiem, nu, es teiktu, visai loģiskiem saskaņotiem aspektiem. Pirmām kārtām ir svarīgi, lai ņemt vērā to, ka infrastruktūras um, finansējums lielā mērā um, nemaz nenāk no valsts atbalsta normām. Šis normas stājas spēkā vien tad, ja infrastruktūra tiek izmantota kāda ekonomiskajā aktivitātē. Arī uh, Eiropas Saviemības tiesa Leipzig Halles uh, lietā apstiprināja šādu uzstādījumu, kad bija runa par Leipzigas halas, tātad infrastruktūras izbūvi, no 11. gadā tika pieņemts nolēmums, un tur tika precizēts, ka jā, infrastruktūra izmanto ekonomiskiem nolūkiem. Un tad šādā gadījumā arī infrastruktūras izbūve ir ekonomiska rakstura aktivitāte, un tas nozīmē, ka tad šeit ir jāpiemēro valsts atbalsta normatīvi. Un e, šādas uzstādījumu tiesa ir atkārtojusi vairākos citos veidumos arī. Un var, no nu, tā var eh, resumēt arī pretējo. Ja infrastruktūra netiek izmantot komerciālajiem nolūkiem un ekonomiskai darbībai, nu kā, teiksim, parasts eh, tāds, tā, teiksim, valsts ceļš, ko var brīvi izmantot eh, bez maksas visi, un tad šādā gadījumā šādas infrastruktūras izbūve netiek pakļaut valsts atbilsta normatīviem. Nu, praksē tas nozīmē arī to, ka, nu, šī, lūk, tāda relatīvi uh, liberālā komisijas politika atspoguļojas uh, tajā apstākļā, ka šajā jomā uh, par valsts atbalsta piemērošanu ir diezgan salīdzinoši maz negatīva nolēmuma no tiesas puses, un, eh, un tie praktiskā, principā visi attiecas uz lidostām, kuri gadījumi, kad eh, pastāvušā infrastruktūra, tātad brīvu kapitālu, brīvām, tātad brīvām jaudām, eh, to tātad dubulto izbūvējot kādu kaimiņu lidostas, līdz ar to ir lieka kapacitāte un lieka izdevumi. Nu, kā es sacīju, tas eh, ir pretrunā principu, ka investīcijām jābūt maksimāli tādām piezemētām, lai piesaistītu privātās investīcijas, un ja sevišķi smagos puķa apstākļos, kāda ir tagad, nu, mums jādara viss, lai sekmētu to, ka nodokļu maksātāju līdzekļi tiek izmantot ar eh, pēc iespējas augstāk pievienoto vērtību. Nu, tagad eh, mēģināšu tā, tādu sistēmu iezīmēt, tāpēc valsts atbalsts. Pirmais jautājums, kas būtu jāuzrunāt par valsts atbalstu kontroli infrastruktūrai ir tāds, vai infrastruktūras elements tiek izmantot ekonomiskā aktivitātē. Nu, piemēram, nu, lidostā vai maksas ceļā vai, vai ostā. Ja nē, tad, tad nav runas par valsts atbalstu. Tur tātad var piešķirt finansējumu un viss. Ja tā tomēr ir. Ja ir šis ekonomiskais apsvērums spēkā, tad jāskatās, vai ir ievērot citi priekšnoteikumi atbalsta sniegšanai. Nevēlos iedziļināties visās niansēs, bet uh, Eiropas eh, tātad, eh, funkcionēšanas līguma 107. pants 1. daļā ir minēta pieci kriteriji, piemēram, valsts resursu piesaiste, ietekmē uz eh, kopienas iekšējo tirdzniecību. Tas nozīmē, ka iekšēja, valsts iekšējā mēroga līmeņa infrastruktūra, kuras eksploatācija un uzturēšana neietekmē tirdzniecības starp dalību valstīm, tad iekšējo tirgu, šādas infrastruktūras izbūva arī neskar attiecīgie valsts atbalsta normatīvi. Tātad, ja atbildi šajā otrajā jautājumā ir nē, tad arī attiecīgi valsts atbalsta kriterija netiek piemērot. Ja uz šo jautājumu sniegta atbilde ir pozitīva, atbilde ir jā, tad attiecīgi vēl skatāmies, komisija tad attiecīgi izvērtē šeit piemēram divi saīsinājumi, kurus izmantošu. GBER nozīmē vispārīgā bloka izņēmumu regulu. Tā ir komisijas regula, kurā noteikti zinām priekšnoteikumu, un ja šie uh, priekšnoteikumi ir spēkā, Un nu, tad dalībvalsts var piešķirt atbalstu, neinformējot pirms tam par to komisiju. Otrs aicinājums SGEI, varbūt jums ir pazīstamāks, vispārīgs ekonomiskās intereses pakalpojums. Un šai sakarā arī komisijas lēmums eh, valsts atbalsta jomā. Ja šī lēmuma normas ir pieņemts eh, un ir spēkā, tad eh, nav komisija iepriekš jāinformē par atbalsta mm, pasākumu veikšanu, lai valsts var šos pasākumus izcelt arī bez informēšanas. Tātad, ja šie kriteriji ir ievēroti, tad var piešķirt atbalstu un nevēršoties pēc um, apstiprinājuma komisijā. Ja atbildi ir nē, tad tādā gadījumā par uh, attiecīgā projekta um, īstenošanu ir jāinformē komisija, kas veic uh, savietojumības izvērtējumu. Nu, pamatā mēs izskatām, izskatām finansējuma vajadzības, tātad finansējuma, um, izrūkstošo finansējumu tā sacīt, un uh, tad mums ir saistības divu mēnešu laikā pēc uh, attiecīgo dokumentu saņemšanas veikt šie projekta izvērtējumi. Nu, tie ir vispārīgie principi, kas attiecas uz visām jomām, visiem sektoriem, nu, un tagad eh, varbūt īsti četri transporta infrastruktūras jautājumi. Lidostas, dzelzceļš, ostas un sauszemes ceļi, lai paskaidrotu, kāda tad ir noteikuma šajos, šajās jomās. Par lidlaukiem, par lidostām runājot, kopš 14. gada ir spēkā jaunas vadlīnijas, relatīvi jaunas vadlīnijas, kur ir runas par eh, investīcijām eh, infrastruktūrai nu, un, eh, un darbībai. Investīcijas lidostās, kuras apkopo vairāk kā 5 minūtes pašajā gadā, nav pieļautas, jo pietiekami pierādījumi tam, ka šāda rakstura lidosts beigas pašas finansēt savas finansējuma vajadzības, nemēršoties pie attiecīgās laivos un nodokļu maksātāju līdzekļiem lidostām zem šīs liekšņa. Nu, tur mēs pārbaudām noteikti kritērijas, protams, pirm, pirmkārt, vai šis projekts ir tas ir noderīgs, vai šī projekta rezultātā tiks sakmēta reģionāla attīstība, vai tiks atrisinātas lidostas jauda problēmas, vai tiks uzlabota, teiksim, mobilitāte kādā jomā, kur tas būtu nepieciešams. Otrs elements ir lokāts. Iepriekš jau pieminēju, ka raugāmies, lai uh, Um, netiktu dubultotas uh, pastāvšās um, jaudas, pastāvšās infrastruktūras, lai netiktu radītas liekas jaudas. Nu, un, uh, kā es jau, jau pieminēju, pēdējo, pēdējos gados bijuši divi nu, negatīvi lēmumi šeit. Nu, tālāk, tā, protams, mēs zinājāsim tā, lai, lai būtu šīs tā rēgu lidostas, sacīsim, būs arī droši vien dzirdējuši, ka ir izbūvēts šur tur šāds lidostas, piesaistot milzīgas valsts līdzekļus, un kas uh, te vai nekad netiek izmantots. No nu, šādiem precedentiem noteikti vēlamies nākotnē izvairīties. Un nu, tālāk, mm, attiecīgi, nodrošina pēc iespējas minimālāk finansējumu, kas obligāti nepieciešams, lai projekts būtu īstenojams. Tālāk, operatīvais atbalsts, varbūt šīs jau nav tik, tik skaidra, operatīvais atbalsts ir pieejams mazāk raksturu, mazāk apmēru lidostām, jo, protams, tur viņiem. Uh, pašiem ir grūtāk ar saviem ienākumiem nosakt visas operatīvās izmaksas, bet lielām lidostām, kur apkalpoties pasažieru apjoms eh, pārsniedz 3 miljonus, nu, uzskatām, ka viņas ir pašas spējīgas nosakt operatīvās izmaksas no saviem ienākumiem. Un tādēļ eh, lidostām, kuru pasažieru apkalp, apkalpošo pasažieru apjoms ir no 700 tūkstošiem līdz īstenojumiem spēkā pārējais posms, vairāk gadu gaitā, lai viņas varētu uh, pārstrukturizēt savu, savus izmaksas, bet mazākām lidostām gan pagaidām vēl turpmākos 5 gadus operatīvās izmaksas eh, var tikt sēktas. Nu, komisija apņēmusies eh, līdz 18 gadiem pārskatīt situāciju un noteikti tāda attiecīga normatīvas turpmākajiem gadiem. Nākamais sektors, kam izvēlos pieskārties, ir ostas, ostu, joma tāds, nu, šeit redzēt tā, tādu arī eh, tipisku struktūru, valsts iestāde, ostas iestāde, tāda um, ehm, attiecīgi pārvadātāji, apkalpotāji, kas darbojas šajā ostā. Un nu, parasti valsts iestāde finansē ostu iestādes, kas attiecīgi tālāk nu, nodrošina investīciju piesaist ostām. Un šeit arī būtu uzsvērta, ka investīcijas ostu infrastruktūrā, kuras izmanto valsts iestādes, nu, piemēram, muitas sēkas, policijas sēkas, kontrolas torņi, Un tās nesaistās ar ekonomiskām aktivitātēm, ar uzņēmē darbību, un līdz ar to tām neatiecas uh, valsts atbalsta normatīva. Ja valsts infrastruktūra tiek izmantot uh, um, peļņai, tātad uh, uzņēmē darbībai, nu tad veicam tādu pašu pārbaudu kā citās valsts atbalsta jomās, pirmkārt izskatām, vai ir kopējās intereses joma, iespēja, ja ostai daļa no TNT tīkla, tad, tad pats par sevi, tad parasti atbildi ir apstiprinoši. Un tad skatāmies, kāda ir nepieciešamība un kāds ir finansējums apjoms, kas būtu jāpiesaista. Nu, Maksimumā, uh, tātad uh, jauda šeit nav šajā jomā, maksimāls intensitātes, tātad parasti līdz, līdz uh, noteiktām investīciju proporcijai tikt, var tikt atbalstīt projektu, bet šeit tā ne, mēs veicam finansēšanas analīzes pilnīgi, un tas nozīmē, ka reizēm atsevišķiem projektiem var tikt piešķirts pat 100% valsts finansējums. Tālāk par dzelzceļiem. Nu, šeit aina nedaudz atšķirīga. Nu, šeit svarīgākais ir tas, ka vispārīgās, vispārējās infrastruktūras, proti um, dzelzceļu un pārmiju finansēšanu, ko pārvalda infrastruktūras pārvaldnieks, kas parasti ir valsts iestāde, nu, šāda raksturfinansējums nav traktējams kā tāds, kas jāpakļauj valsts atbalsta normatīviem. Ja ir kāds juridisks um, monopols tātad ir tikai viens uh, pārvaldītājs un, un uh, viņam tiek netiek sniegta kompensācija. Bet uh, pretējā gadījumā attiecībā uz komerci infrastruktūru, nu, tur, protams, mēs, mēs veicam šo atbilstības izvērtējumu. Kādā mēs vai šī infrastruktūra tiešām ir nepieciešama, vai tā dos kādu pievienoto vērtību, un tad atkal, piemēram, parastās finansēšanas uh, kritērijas, lai finansējums, priekšfinansējums valsts atbalsts būtu visais mazāks, un, ja runa par komerci infrastruktūru, tad, ja tā tiek sniegts atbalsts, tad jānodrošina, lai būtu brīvi piekļuvi visiem operatoriem attiecīgiem dzelzceļa tīklam. Un, visbeidzot, pēdējā aspekta, kam vēlas pieskārties, saistās ar sauszemes ceļiem. Un atkal vēlas uzsvērt, ka parasti ceļi, ja tos var izmantot, izmantot bez uh, maksas, uh, visi pilsoņi attiecīgi uz tiem valsts atbalstam tie neatiec. Uz ko tie attiecas, ir uh, Un šosejas tātad maksas eh, ceļi, kur, tā, eh, par kuru eksploatāciju lietotājiem ir jāmaksā, jo šī maksa attiecīgi tiek, uzman, tiek traktēta kā ekonomiska aktivitāte, un šajā jomā ir svarīgi nodrošināt, lai šādu šoseju izbūvu un arī eksploatācija, uh, uh, lai par to tiek izslēgts brīvi, tātad uh, konkurss atbilstoši valsts iepirkuma procedūrām. Viena no tas, protams, ir, ir veids, kā, kā ievēro kodīgu konkurenci. Nu, ir dažādas um, iespējas, kā to izvērtēt tādus atbilstošus līkumiem, nu, piemēram, valsts pakāpojumu jomā nedaudz citādi. Nu, tāpat, ja projekts ir definēts kā kopējs uh, mm, uh, intereses projekts, kā piemēram lietā par kādu tilta izbūvēju, Nākotnē aizvarās no pārlieku augstas kompensācijas un, un no lieka atbalsta sniegšanas. Un, nu, rezumējot, kas tad, um, ko jūs redzējāt deviņos iepriekšējos slaidos, transporta infrastruktūra tiek pakļauta valsts atbalsta nosacījumiem tādēļ, tā tiek eksploatēta uh, komandas nolūkiem. Proti, ja tā izmantotājiem tiek iekasēta uh, kāda maksa, kāds tarifs par, par šīs infrastruktūras izmantošanu, Un nu, nu, tālāk koncentrējamies uz to, lai sniedzamais atbalsts būtu pēc iespējas mazāks. Līdz ar to arī ir bijis maz negatīvu tiesas nolēmumu. Diskutējot ar dalību valstīm par projektu definēšanu, par uh, iztrukcošā finansējuma analīzi, Te tiek ieviest papildus ierobežojumi, varbūt mazāk nekā tā jau valsts sākumā pieprasīts, bet negatīvi lēmumi ir reti. Ņemam vērā dažādu sektoru specifiku. Tas vēl jāpiemina, tā kā nemetam visus pār vienu kārtu, neatkarīgi no tā, kāds infrastruktūras projekts mums ir iesniegts. Apzināmies, ka dažādiem sektoriem, dažādām nozarēm ir nepieciešama atšķirīga pieeja. Un vēl varētu droši vien rokas liekot sacīt, ka mēs tomēr izvēlamies no, no pārlieku ātru lēmumu pieņemšanas. Protams, tas atkarīgs arī, lēm, pieņemamais lēmums atkarīgs no tā, cik kvalitatīvi ir sagatavots eh, projekts un cik kvalitatīvi ir mūsu rīcībā esošā dokumentācija, ko mums nedalībās. Nu, tā tas īstenībā tad, laikam, no manas puses pagaidām viss, un, protams, labprāt atbildēšu uz jūsu uzdotiem jautājumiem. Jā, paldies par jūsu sniegto prezentāciju. Um, Markus Feders, sāksim ar jums jāpaldies, un paldies arī komisijai par sniegto informāciju. Skaidri mums informējāt, un, un, un te arī saistībā ar Connecting Europe instrumentu mums ir tāda papildus interesi šeit, jā. Ja? Uh, te ir tomēr. Um, Arī tur jāizvērtē, piemēram, valsts atbalsts šajā kontekstā. Ir dažādi finansēšanas modeļi. Arī FC kontekstā tam mēs rūpīgi sakosim līdz, lai tad, tad tur piesaistītu uh, šo, šo naudiņu. Un, nu, lai mēs, uh, mēs nepaiet garām tātad uh, līdzekļi, kur palīdzību mēs var piesaistīt tur citu kapitālu un tā. Nu, pēc pāris gadiem redzēs, kā tur būs. Vai komisija dara to, kas ir nepieciešams, kas varbūt nav īpaši populāri, bet lai tomēr panākt, tikt panākt tas, ka visiem tiek piemērot vienādi noteikumi. Tas varbūt ir svarīgākais šajā jomā, runājot par valsts atbalsta kontrolēšanu. Besonders, äh, hier besonders notwendig ist, Šeit īpaši svarīgi ir ievērot tātad eh, vienlīdzīgas tās nodeļas. Liek īpaši jautājumu man nav, bet nu vēlaši mēs saskaramies ar gadījumiem, ar lietām, ar Eiropas tiesā, kur tomēr atšķirīgi viedokļi. Dalībvalsts atšķirīgi traktē un komisija tātad atšķirīgi raugās valsts atbalstu sniegšanu dažādos gadījumos. Nu, galu galā komisija pati izstrādājusi sevi instrumentus, lai eh, nodrošinātu transparenci. Un nu, parlamentam šeit eh, nav diezko liels tiesības, ja dalību valstīm eh, pašām jau arī patiesībā nav diezko daudz iespēju pārsvarā svīrs atrodas komisijas rokā. Bet, eh, nu, kā tad, ņemot vērā svaigākos tiesas lēmumus, šis lietas attīstās. Viena no lietām jūs pieminējat, bet kā ar avio līniju ar pārvadātāju finansēšanu, piemēram, to jūs nepieminējat. Jūs runājat par infrastruktūru, bet, bet ne par ne par um, avio līnijām, kā tad uh, tie ir valsts atbalstniekšana šajā. Paldies, izmēs ar tuksūdzi. Tā gadījumā Karim Delī. Merci, monsieur le, le président. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par Eiropas komisijas prezentāciju. Es gribētu uzdot jautājumu. Šodien ir daudz reģionālo eh, lidostu, kuras ir eh, pārfinansētas, pārāk finansētas un gluži nevajadzīgi, kā eh, to ir apliecinājis ziņojums. Un kā tad jūs mūs pārliecināsiet šodien, ka šis finansējums būs efektīvs? Tāds ir mans pirmais jautājums tiek runāts par kontroli, nu kādā veidā tad kontrolēt, tiks, tiks kontrolēt šī palīdzība, ar kādiem līdzekļiem un kā jūs nodrošināsiet, ka šī nebūs uh, valsts palīdzība, kas vienkārši tiek nepareiz novadīta, jo tagad jau ir daudz dažādi pierādījumi, kā piemēram, kod ir, uh, kad, kur ir lidosts, kas saņem kaut kādas uh, finansējumu, ka tur netiek ievēroti finansēšanas noteikumu. Tātad kādas sankcijas jūs šodien piemērosiet, attiecināsiet ļoti konkrēti, lai uh, sodītu šādu veidu finansējumu neatbilstošu izmantošanu? Paldies! Paldies, uh, Madekanta kungs, lūdzu. Voorzitter, um, zou ik nog drie vragen. Paldies, priekšstādātāji. Man ir trīs jautājumi pavisam ātri, ko gribētu uzdot. Runājot par transportu un uh, balto uh, grāmatu, tur ir rakstīts, ka vienā no sadaļām ir runāts par uh, izmaksu internalizāciju. Jūs zinat, ka uh, mēs par šo lietu daudz un dikti esam runājuši. Vai šajā izmaksu intern, iekļaušanā, vai tur var ielikt iekšā arī ārējās izmaksas, uh, tātad uh, valsts palīdzība, piemēram, no Manheims var droši un brīvi braukt uh, pa dzelzceļu, bet ir nepieciešams uh, Reinas upi uh, tīrīt, veikt drenēšanu, vai pa to varētu droši ceļot. Tā tad, kas par to ir atbildīgi, vai tās ir ostas, kurām šādu tiesību īsti nav. Otrais jautājums par dzelzceļu. Dzelzceļu pakotnē Tā tad ir atbildīgie par tīklu uzturēšanu un dzelzceļu uzņēmumi. Gribētu zināt, kas ko ietekmē attiecībā uz valsts atbalstu, kā tas funkcionē, kas kādu labumu no kā gūst. Un trešais jautājums. Dažkārt, kā jūs zinat, ikdienas dzīvē mēs konstatējam neatbilstošu līdzekļu izmantošanu. Vai jūs paši tātad meklēsiet šādus gadījumus vai arī gaidīsiet uz tādu kā, nu, denuncēšanu, denuncējušu informāciju. Paldies! Uh, man arī pašam ir trīs jautājumi, tie sakojoši. Vienīgi projekti. Ir daži tādi projekti, kur nepareizi piešķirts valsts atbalsts. Nu, mums arī, piemēram, budžeta kontroli tam pievērsuši uzmanību un īpaši reģionālām lidostām. Un tur bija astoņas valstis, kur īstenībā tika atzīts, ka nē, tur viss bija kārtībā. Tādēļ mani gan pārsteidz, ka, nu, jūs sakat anglisku formulēt dažās, only a few. Tālāk, skatāmies, 250 miljoni takšu stāvvietāju Zābrukenā, Vācijā. Un mēs zinām, tur ir divas lidostas uh, tik ļoti blakus, bet tāpēc, ka ir atšķirīga federālā struktūra, Vācija līdz to Zārlandē un otrā valstī tiek būvēts abās vietās. Un 33 uh, starptautiskās lidostas Vācijā ir, es nezinu, 17 no tām uzrāda trūkums. Un īstenībā jau pietika pilnībā ar sešām. Un tālāk tieks eh, paši īsteno transportu. Vai tas ir atkal nepieļaujamā? Valsts ar valsts, tas, ka nemaksā par kerozīnu PVN nodokli, par kerozīnu savukārt eh, dzelceļa klientiem visiem jāmaksā ir. Vai tad tas nesanāk kaut kādā nepieļaujamā valsts ar valsts slēptā veidā? vai arī mums spēkā Eiropai noteikumi, ka par katru nobraukto kilometru, kā redz dzelzceļa lokomotīva, jāmaksā nodevu. Savukārt, mm, bieži sauszemes transportam nav nekas jāmaksā, vai tikai pats sevišķiem nodev, eh, nogriežņiem. Vai tad tas nav nepieļaujama slēptais atbalsts? Un vēl par lidostām. Es pats esmu no Berlīnas Un pirms uh, trim gadiem jau vajadzēja būt gatavi jaunai lidostai, bet par to nav stāsts. Ir taču citas eh, lidostas, kas tika uzbūvētas privāti. Berlīnas lidostu apmaksā divas pavalstis un federatīvā. Un uh, struktūra un tagad sanāk, kad mēs to uzdāvina um, privātām aviosam kompānijām, lūdzu lietojiet. Un arī Tegela lidost īstenībā līdz šim darbojas ļoti labi. Un mēs zinām, ka īstenībā arī dažas privātās aviolīnijas diezgan dīvains darījums paraksta ar lidostām. Piemēram, Zabrukanā runā par tūkstošu lidojumiem, bet tur kāds visu laiku slimo, un tad līdz galu galā tikai sanāk, ka es simts lidos, domāju, bet jā, par ko īsti jāmaksā. Uh, nu, tur ir dažādi veidi triki, kā slēptā veidā tiek kaut kas samaksāts par to, kas vismaz nenotiek. Un tad, ja ir tas atklāts, vai tad ir sodi, lai skaidrs zinātu, tā tas neiek krastām. Mēs, protams, vēlamies, lai ir godīga konkurence. Un labprāt dzirdēšu jūs atbildes. Paldies par visiem jautājumiem. Sākumā gribētu izteikt tādu vispārēju um, paziņojumu, jo tas attiec uz daudzām lietām, daudziem jautājumiem, kas tika uzdoti. Konkurences politika un konkurences likumdošana, tīpaši attiecībā uz valsts kontroli, tas ir um, ārkārtīgi spēcīgs instruments. Tas ir instruments komisijas rokās. Mēs esam, nu, tāds kā neatkarīgs tiesnesis, kā Ferber kungs to diezgan pareizi mm, teica. Tā, tad tas ir spēcīgs instruments, bet to jāizmanto uzmanīgi. Un tas ir instruments, kas nevar atrisināt visas problēmas. Un tas ir instruments, ar kuru ir jāturās pretī šim kārdinājumam nevajadzīgu regulējumu aizstāt ar konkurences instrumentu pielietojumu. Tātad ir daudz un dažādas lietas, kuras varbūt nav perfektas, kas būtu jāmaina, bet vismaz attiecībā uz varbūt vairākumu no tām regulācija ir tomēr labāks instruments salīdzinot ar eh, valsts palīdzību vai konkurences likumdošanas īstenošanu. Tā, piemēram, jūs minējāt izņēmumu eh, degvielai, kas, eh, manuprāt, ir noteikts Eiropas regulējumā. Ja es atļaujos jūs pārtraukt, saka Krāmerkungs Čikāgas konvencija. Čikāgas konvencija paredz to, ka tas kerozins, kas jau ir ap pašām lidmašīnām, tas nav. Bet savādāk, jebkura ja valsts var aplikt ar nodokli kerosīnu, ja tā vēlas. The, the European, the European UN, uh, I think... Eiropas Savienība ir pieņēmusi lēmumu nedarīt to un šis lēmums ir e, tiesiskajā regulējumā, kas nozīmē, ka šī lieta de facto pastāv un to īsteno Eiropas e, tiesību devējs. Un te nav nekādas e, elastības maržas, un tāpēc ir šis izņēmums. Un tas nav nekas sodāms attiecībā uz dalību valsts. Tātad mēs nevaram dalību valsts turēt atbildīgi par to, ka viņi pareizi īsteno Eiropas regulējumu. Un tieši Šai sakarībā arī ir tiesas nolēmums uh, saistībā ar Deutsche Bahn, jo Deutsche Bahn uh, mēģināja griezties starptautiskā tiesā, un tur bija sākotnējs nolēmums uh, no tiesas Luksemburgā, kur tieši tas arī tika pateikts, ka šajā gadījumā nav valsts atbalsta, jo, tātad, kā es teicu, šis regulējums izliet no Eiropas Savienības regulējuma. Tātad, ja jūs vēlaties atrisināt šo problēmu, tad iespējams jums nāksies mainīt atbilstošu tiesisko regulējumu. Tālāk jautājumi. Jā, Ferberkungs. Atbilstības novērtējums lielā mērā balstās uz uh, komisijas vadlīnijām, komisijas no, ietvaru, kas ir tāds nesaistošais regulējums, kas ir saistošs pašai komisijai un kas ir pilnībā pakļauts uh, pārskatīšanai tiesā, tā ka daudzas lēmumus ir apstrīdējuši dažādi konkurences dalībnieki, dalība valstis, tātad Luksemburgā tiesa pie šiem jautājumiem strādā un dažkārt mēs tiekam atsaukti un mēs katrā ziņā pilnībā esam pakļauti šai kontrolē un tad, kad tiesa kaut ko atsauc, tad mums attiecīgi ir jārīkojas par aviolīnijām un aviācijas vadlīnijām, kas pieņem 14. gadā. Arī tur ir noteikumi par atbalstu aviolīnijām, ko var sniegt lidostas vai caur lidostām, tātad šī attiecības starp aviolīnijām un uh, lidostām. Arī tur šīs saiknes tiek regulētas šajās vadlīnijās un, manuprāt, Tas, eh, zināmā mērā, atbild arī uz jautājumu, kā mēs varam izvairīties no tā, lai atbalsts lidostām tiktu laists cauri vietējiem pārvadātājiem. Noteikums saka, ka nu, nav nekāda atbalsta. Jā, atbalsts caur lidostu vai pārvadātāji dod pozitīvu guvumu lidostai. Tātad, ja šis eh, pasākums, palīdzība dod eh, vairāk papildus ieņēmumu nekā izņēmumu. Tātad lidostai nepieciešams biznesa plāns, kas to padara dzīvotspējīgu, un tad ir uh, atbilstoši tātad darbs ar katru aviolīniju, jānodrošina zinām pērnesība, lai nebūtu nepieciešams valsts atbalsts. Tātad arī jautājums par valsts tiešu palīdzību, teiksim, uh, kādām problēmām nonākušām. Uh, aviolīnijām, lai veiktu restruktūrāciju, attiecīgi arī tur ir vadlīnijas šādiem gadījumiem, kad mēs pieņemam pozitīvu lēmumu, ja tiek atjaunot ilgtermiņa dzīvotspēja kādai aviolīnijai, un dažkārt mēs pieņemam negatīvus lēmumus, ja šāda ilgtermiņa dzīvotspējas atjaunošana nav panākumu, kā piemēram Cyprus Air gadījumā, kur mums nācās pieņemt negatīvu risinājumu lēmumu, jo šādā gadījumā ja tiktu sniegts uh, atbalsts, tas nozīmē, ka pēc pāris gadiem atkal šis uzņēmums atkal atgriežas uh, šajā problēmas situācijā, jo tas nevar nostāties pats savām kājām. Reģionālās lidostas, jā, ir vairākas, kas ir pārāk labi finansētas, vai arī kas uh, ir tādā pastiprinātā konkurences pozīcijā. Es zinu, ka revīzijas palāta kritiski par to izteicās, ir trīs negatīvi lēmumi pieņemšajā sakarībā, bet joprojām vēl ir daudzi, daudz lietas tiesā Tā ka pēc 2017. gada vadlīniju pieņemšanas mēs cenšamies, tā teikt, sakārtot savu uh, portfolio par šādiem konfliktu jautājumiem un uh, esam pieņēmuši vairākus lēmumus. Uh, Eh, trīs no tiem bija negatīvi tieši iemeslu pēc, ko es minēju, piemēram, Zārbrukens eh, lidosta, kas atrodas pavisam tuvu Zārbrukens lidostai, un tātad līdzīgs risinājums mums bija jārod eh, Polijā par Gdiņas un Gdaņskas lidostām, arī tur tika pieņemts Gdiņas gadījumā negatīvs lēmums, jo mēs vienkārši nesaskatām iemeslu, lai būvētu vai atbalstītu lidostu, kas atrodas jau citas esošas lidostas tuvumā kurai ir eh, brīva kapacitāte. Tā tad eh, tas varētu būt cits stāsts, ja kapacitātes limits jau ir izsmelts, bet, ja vēl bija lidostā brīva kapacitāte, tad eh, nav iemesla atbalstīt jaunu lidostu, pat ja tā atrodas, teiksim, citā valstī, Vācijā, piemēram. Nu, tāds ir šis nostādījums attiecībā uz valsts atbalsta izvērtējumu. Šī arī izmaksu internalizācija būtisks jautājums. Jūs to minējāt saistībā attiecībā uz upju uh, padziļināšanu, tīrīšanu. Mums ir uh, ostas projekt, regulējuma projekts, kas ir attiecināms uz dažādiem pakalpojumiem, uh, ostu darbā. Uh, mums ir tas līdzīgs pārdomu un diskusiju process arī par to, kuri pakalpojumu ostā ir ekonomiska rakstura un kuri pakalpojumi piekrīt, eh, tā teikt, valsts vai valsts iestāžu atbildības jomai, jo, kā es teicu, eh, tām ir attiecīga ietekme uz pakalpojumu un uz pakalpojumu attiecinājumiem noteikumiem, un tāpēc pagājušā gada mēs nosūtījām anketu dalībvalstīm prasot, kā viņi tātad raugās uz šo jautājumu, kā viņi struktūrē, eh, kā viņi sniedz atbalstu un tā tālāk. Jāsaka, ka nav tāda viennozīmīga vienāda atbilda attiecībā uz visādiem pakalpojumiem un šī upju tīrīšana, padziļināšana. Nu, jāsaka, tad diemžēl nav tāda skaidra atbilda par to, vai šī upju gultas tīrīšana, tātad kādā veidā, kāda noteikums to tiek attiecināt, vai to ir jā, jāfinansē no ostas nodevu maka vai nē. Līdzīgi arī ir ar dzelzceļu infrastruktūru. Atkal praksa dalība valstīs, basi, dalība valstīs ir atšķirīga, ir vertikāli integrēta uzņēmumi, kas uh, darbojas arī infrastruktūras jomā un piedāvā dzelzceļa pakalpojums, tātad vilcienu nodrošināšanu tīklā. Viena lieta, kas ir ļoti būtiska, dzelzceļa un arī lidostu ziņā ir caurskatāmība. Tātad caurskatāmība un skaidrība par eh, ieņēmumiem un izdevumiem, jo tas palīdz mūsu darbā saprast, tātad vai notiek izmaksas subsidēšana vai ir kādas problēmas, kas ir jārisina. Mēs skatāmies, meklējam iztrukstošos elementus, cenšamies tos eh, aizpildīt, tas ir grūts uzdevums. Tāpat arī caurskatāmības trūkums, protams, nepalīdz šajā uzdevumā paļaujamies uz informāciju, ko saņemam no sabiedrības, sekojam, skatāmies, ir kādas sūdzības vai kādi apgalvojumi, un dalību valstīm, principā, ir eh, pienākums ziņot par šādiem gadījumiem, bet sevišķi šādās, nu, neskaidrās valsts kontrolas jomās, jāsaka, dalību valsts ne īpaši aktīvas ir, lai ziņot par šādiem valsts atbalsta pasākumiem, tāpēc mēs paļaujamies uz uh, informācija, kas parādās publiskajā sfērā, presē, tātad informācija, kas nāk no kādas sūdzības iesniedzējiem vai, eh, teiksim, asociācijām, nevalstiskām organizācijām un tā tālāk. Bet, lai kur mēs šo informāciju saņemtu, mēs to izskatām, un, ja tas rada kādas būtiskas bažas, tad mēs attiecīgi arī veicam sākotnēju vai tādu kārtīgu izmeklēšanu konkrētajā jautājumā. Par Berlīni Man nav pietiekam daudz informācijas eh, par konkrēto lietu, bet eh, infrastruktūru, man liekas, arī no sākuma finansēja valsts, nevis eh, privāti. Tā ka varbūt, jā, privāti operāts tiek darbs, bet kā tiek finansētas izmaksas, nu, iespējams, ka lielākā daļa Eiropu, Eiropas lidos infrastruktūras saņēma valsts finansējumu atbalstu lielākā vai mazākā mērā, tāpēc esam pārskatījuši arī noteikums pagājušo gadu un esam izvēlējušies uh, pārejas periodus, esam noteikuši tādu pakāpenisku ieviešanu, lai lidostām dotu iespēju uh, piemēroties un kļūt tādam dzīvotspējīgākām un esam skaidri diferencējuši lielās lidostas, kas ir uh, tīri komerciālas un kurām ir jāspēj stāvēt savām kājām, un mazāks lidosts, kurām varbūt ir lielākas grūtības finansēt savas izmaksas, ir tīpaši investīcija izmaksas, un kuras vairāk varbūt ir tīri tādiem reģionālās attīstības mērķiem, nevis uh, tā vietā, lai tās būtu tādi lieli uh, Eiropas transporta mēdzi. Paldies! Dank! Paldies! Paldies jums par skaidrojumiem, paldies par atbildēm uz jautājumiem. Pirms ķeramies pie nākamā darba kārtības jautājuma. Vai es varēju uzdot vēlreiz precizējot jautājumu par lidostām? Tā kā mums ir spēkā dažādi finansēšanas modeļi, viens ir kā lidostu apsaimniekotāji paši izņem bankkredītus un panāk, ka valsts tās garantē. Un ir lidos, kuras privāti finansē, vai daži, kur arī mm, valsts ir uzbūvē, bet tad uh, bez maksas ļauj izmantot. Ļoti atšķirīgi šie modeļi. Un arī atšķirīgi konkurences nosacījumi. Jo vajadzētu jau būt tā, ka lidos, protams, modeli 1 un 2 m, mm, paši atpelna savas infrastruktūras izdevumus, trešajā modelī to nedara. Un tad sanāk īstenībā lidostas finansē valsts un nevis uh, lidostu operatori paši, kas apsaimnieko lidostas. Es domāju, tas ir būtiski atšķirīgs, jāņem vērā. Jā, nu mans jautājums bija tieši tas. Pirmkārt jau ir šāda atšķirība, un uh, te ir tieši jaunā Berlīnas, BBR um, lidosta. Un bija jau plānoja ierakstīt arī trokšņa slāpēšanas pasākumu un Berlīns un Brandenburgas pavalstis un uh, federāla valdība tomēr nolēma, ka taupīsim naudu un šo trokšņa slāpēšanas um, mm, daļu un svītroja. Uh, Vietējie iedzīvotāji tā vērsies tiesā, un kas ir tā rezultātā? Šī trokšņa un slāpēšanas sistēma ir vēl dārgāk, un tomēr tā būs jābūvē, un vispār šī lidost kļūs par Eiropas pašu dārgāko lidostu. Lūk, kāds notiek. Un tā vairs nav runa par diviem miljardiem, bet četriem miljardiem. Un kā jūs reaģējat šādu situāciju? Vai vispār ir iespēja kaut kādā veidā tad viņiem vēl panākt arī Eiropas saimnības līdzekļu šajā situācijā? Vai tas var godīgi? Godīgi un uh, taisnīgi, nu tie ir tiešām tādi lieli vārdi, nu, bet tomēr atbildējuši angļu valodā. Lai gan izskatās, ka tā ir kļuvusi par vācu diskusiju. Es nav par Mīnhenes lidostu, kas saņem valsts finansējumu, bet viņiem jānodrošina savi ieņēmumi. Milānā savukārt tiek tas maksāts privāti, un Zāventēm Beļģijā ir pilnīgi valsts apmaksāta um, lidosta, kuru gan iekasē nodevs no operatora. Nē, nē, man jau nekas nav pret Vāciju ievenas īpaši kaut kā labvēlīgi nosniedz. Kādā ziņā par valsts arī kredītiem un to galvošanu tas vienmēr tiek skatīts arī kā iespējamais valsts atbalsts. Vai tas ir garantija, vai tieši valsts pašs izsniegtais aizdevums, vai mm, privāta bankas aizsniegtais kredīts ar valsts garantiju, tas viss tiek uzskatīts par valsts atbalstu. bet kopš pagājušā gada jaunās aviācijas vadlīnijas tās spēkā lidos finansējums, kurā ir vairāk nekā 5 miljonu e, pasažieru, vairs neatbilst mūsu noteikumiem. Un tas nozīmē, ka šādas investīcijas vajadzētu finansēt pašām lidostām. Ir tikai izņēmuma noteikumi, kas paredz tur zināmas atkāpes, bet tāds nav šobrīd piemērots nekad. Kāpēc tad ir šis noteikums? Tāpēc, ka ir spēkā atšķirīgi modeļi, un mēs nevēlamies kaut kādā diskriminēt viens vai otrs. Jums taisnība. Ja viena lidostā pilotī spiesta nodrošināt investīcijas, savukārt cita paļaus uz valsts, un nu, tā negodīga konkurence, un to vajadzētu ierobežot, cik vien iespējams. Un tas arī valsts interesēs, protams, ir sniegt atbalstu lielajām lidostām, bet um, nevar būt tas, ka ir negodīgi. Par Berlīni. Es nevēlos, protams, šeit jau mēģināt prognozēt arī iznākumu iespējamā lietā, kas iespējams noteiks arī pie mums. Es te tagad nesteikšu uz notikumu priekšu. Bet mēs esam šim jautājumam arī iepriekš skatījuši līdz un komisijas sniegus pozitīvu atzinumu. Savukārt, ja būtu bijuši nepieciešami papildus pasākumi, domāju, Vācija pie mums vērstos. Un mēs darītu visu, lai tad nodrošinātu, ka tiek ievēroti valsts atbalsta noteikumi. Nu jā, Vācija jau vērsīsies pie mums. Jautājums būs, kā tad būs ar nevis tikai 25 miljoni pasažieru. Jūs jau sakat, no 5 miljoniem vispār vairs nevar būt valsts atbalsta. Tas ir laika jautājums. Nu, un es saprotu, ka kāds pret to tomēr vērsīsies, un tad ir jānodrošina, ka tiešām šī lieta tiek izskatīta un ka ar pret tiem citiem tomēr tiek nogodīt, nodrošināta godīga konkurence. Es jau nesaku, ka es nedrīkst tā teikt, bet es nevaru šobrīd, jo vienkārši nevaru tagad uh, steigties no priekš, te ir kolēģijas lēmums un. Uh, Eh, komisijā kolēģi, taču nevar, eh, es nevaru kā vienkārši ierēdnis tā prognozēt viņa lēmumus. Bet jautājums, protams, būs sarežģīts. Nu labi, viss skaidrs, paldies. Un nu, tad redzēsim, kā tur būs tālāk. Paldies. Pirms ķeramies pie nākošā darba kārtības jautājuma, kurš būs aiz slēgtām durvīm, es tikai vēlētos tagad paziņot, kā sekretariātā mums mainās darbinieki. Elvīra Ramīres eh, dodas projām. Viņa tāda pāries uz agrī komiteju. Viņa strādās pie ļoti nozīmīgiem jautājumiem, arī pie dzelzceļa pakets, kur arī, nu, pat atkal prezentēsim, un arī turpmāk arī, kur arī tālāk komitoloģija skata arī jau daudzos tahogrāfa jautājums un saistītos jautājums. Un, godīgi sakot, bez viņas, manuprāt, daudz kas tagad būs sarežģītāks, jo agrī būs, protams, milzīgi iegums, bet mums tas nozīmēs liels zaudējums. Jebkurā gadījumā esam nedaudz apbēdināti, bet vēlam jums visu veiksmu un izdošanos arī turpmāk lauksamniecības komitejām. un tad sekretārē tagad darbu uzsāks Geronimo Blasko. Nav zieds. Viņš bija Zaragosas uh, pilsētas uh, domas vadītāja vietnieks, un mēs tagad lielu nepacietību gaidām sadarbību ar viņu. Nu ko, gan jau viņš atdzirdēs arī mūsu aplausus, mēs vēlam viņam veiksmi un izdrošanos. Kommen wir zum vierten. Tā atklāt ziņošu par trialogu sarunām, bet tas būs aizslēgtām durvīm.